Labdien, dārgie kolēģi, godātie viesi, dāmas un kungi! Sāksim mūsu publisko uzklausīšanu par naudas atmazgāšanas lietām, kur ir iesaistīti Krievijas uh, iedzīvotāji un tā ietekme uz uh, Eiropas Savienību mūsu takstrīja komitejā. Mēs skatīsim šo jautājumu divos uh, diskusiju paneļos. Pirmajā daļā mēs apspriedīsim ietekmi Um, naudas atmaskāšanas lietām uz Eiropas Savienību un šīm lietām, kur ir saikne ar Krieviju. Un ļaujiet man tagad stātīt priekšā runātājus pirmajā panelī. Anders Aslunds, sveicu jūs šeit. Aslund kungs, kurš ir Atlantijas padomes vecākais zinātniskais līdzstrādnieks un uh, profesors Georgetownas universitātē. Viņš runās par uh, naudas atmazgāšanu no Krievijas uz Eiropas Savienību un par to, kā tas ir kļuvis par draudu Eiropas Savienības dalību valsts nacionālajā drošībai. Mūsu otrais runātājs ir Josio Kiršenbaums, sveicu jūs šeit. Viņš ir vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Vācijas Maršala fonda aliansē eh, demokrātijas nodrošināšanai, un viņš strādā pie nelegālo finanšu darījumiem. Uh, Un uh, viņš arī ir uh, strādājis pie dokumenta, lai piedāvātu labāku uh, finanšu struktūru Eiropas Savienībā, lai cīnītos pret uh, um, naudas atmaskāšanu. Mēs uh, gru, komitejas delegācija tikāmies jūlijā ar Hiršenbaumu kungu, um, kad bijām uh, ASV. Un visbeidzot gribētu sveikt Ričārdu Bruksu, kurš ir žurnālists uh, Private Eye un Guardian uh, avīzē Viņš ir izmeklējis vairākas naudas atmaskāšanas lietas no Krievijas. Katram runātājam būs maksimāli septiņas minūtes ievadvārdiem. Un tagad eh, gribētu lūgt Aslundu kungu sākt. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji. Un es gribētu augsti novērtēt šo iespēju izteikties jūsu priekšā šeit Eiropas parlamentā par šo svarīgo jautājumu. Es uzskatu, ka Krievijas naudas atmazgāšana Eiropas Savienības virzienā ir būtisks drauds visu Eiropas Savienības dalību valstu nacionālajai drošībai. Mums ir jāsaprot uh, uh, šis fenomens un uh, jāvēršas pret to. Labākais risinājums ir finanšu caurskatāmība. Laimīgā kārtā Eiropas Savienība ir spērus palērzos soļus, pieņemot piekto Uh, Eiropas Savienības uh, naudas atmaskāšanas apkarošanas direktīvu 2018. gada jūnijā. Galvenie noteikumi prasa šajā direktīvā visām dalībvalstīm nodrošināt, lai informācija par uh, patiesiem labumu saņēmējiem um, būtu pieejama ne tikai kompetentajām iestādēm, bet arī uh, Eh, jebkuram sabiedrības loceklim. Tas ir vitāli svarīgi, lai šī direktīva tiktu pilnībā ieviesta. Kā izaisa punktu es izvēlējos tagadējo Krievijas režīmu. Mm. Es jau 40 gadus pētu padomju eh, un Krievijas ekonomiku. Uh, prezidenta Vladimira Putina vadībā Krievija ir eh, izvērstusies ne tikai par autoritāru valsti, bet tajā ir autoritāra kleptokrātija. Putina režīms eh, ir apvienojis drošības policiju un organizēto noziedzību. Tātad eh, tā nav valsts, kas darbojas tādā pienācīgā veidā, bet tā ir valsts, kas darbojas, lai um, vadītāji varētu uh, naudu iebāzt savās kabatās. Manā gaidāmajā grāmatā par Krievijas eh, kapitālismu tā tiks prezentēta maijā. Es eh, runāju tur par eh, Putina režīmu un varas lokiem. Mm, tā, tā ir valsts, valsts uzņēmumi un Putina pakalpiņa drauģeļi, kas uh, iegūst naudu no šiem te uz, uzņēmumiem. Visas šīs trīs uh, struktūras ir pilnībā lojālas Putinam, un šeit uh, lojalitāte Putinam ir daudz svarīgāka nekā piedarība KGB. Un ceturtais loks ir uh, anglo-amerikāņu uh, ārzonas. Uh, jo īpaši ASV un Lielbritānija ir tās vietas, kur tiek slēpta uh, nelegāli iegūtā nauda. Un tā ir Putina režīma uh, izšķirīga svarīgā vājība, jo to viņš nevar kontrolēt. Un šīs kleprokrātijas dimensija ir uh, milzīga. Kopš 2004. gada Putins un viņa tuvākie draugi ir no Gazprom viem ieguvuši 10 līdz 15 miljārdus dolāru savām uh, personīgajām vajadzībām. Tie nav ieņēmumi valstī. Tas ir uh, ieguvums uh, pieciem cilvēkiem, kas savā starpā ir sadalījuši šo naudu. Un kopā tie varbūt ir bijuši 15 līdz 25 miljārdi dolāru, kas ir uh, izpumpēti no valsts, uh, val, Krievijas valsts un valsts uzņēmumiem. Uh, kopš 2006. gada. Ironija ir tāda, ka viņi nevar paturēt šo naudu uh, savā valstī, jo Krievijai nav tiesiska sistēma un tāpēc nav droši, drošas īpašuma tiesības. Uh, un uh, tāpēc viņiem šī nauda ir jāglabā citur. Šie gadījumi ir uh, labi dokumentēti. Genādijs Timčenko, Orgādijs Rotenbergs, viņa brālis Boris Rotenbergs un Jurijs Kovalčuks, tie visi ir eh, Putina draugi no Sanktpēterburgas. Visiem četriem ir uzlikts ASV sankcijas, bet Eiropas Savienība ir sankcionējusi tikai Arkādiju Rotenbergu un Juriju Kovalčuku, tāpēc, ka Timčenko un Boris Rotenbergs ir eh, Somijas pilsoņi. Līdz ar to Eiropas Savienības pilsoņi. Daži Krievijas biznesmeņi ir izvēlējušies ļoti cieši sadarboties ar Kremli, sniedzot dažādus pakalpojumus Kremlim. Visredzamākie ir Romans Abramovičs, Oleks Deripaska, Alisers Usmanovs un Sulēmans Kerimovs. No šiem četriem Kremļa oligarhiem Tikai Deripaška un Kerīmaus ir uh, saskāršies ar ASV sankcijām, un nevienam no viņiem uh, nav uzlikts ES sankcijas. Kādas tad ir šīs summas kopš 90. Uh, gada? Um, kapitāls aizplūst no Krievijas, un tas visu laiku palielinās uh, neto. Uh, aizplūdušais apjoms varētu būt ap 800 miljārdiem dolāru. Uh, Um, to slēpj um, civiliedzīvotāji no Krievijas uh, ārzemēs. Tas ir milzīgs uh, naudas apjoms un veids, kā uh, nauda aizplūst no Krievijas. Tas parasti ir caur Kipru, jo ir šīs um, dubultais. Uh, Eh, nodokļu neuzlikšanas nolīgums starp Padomu Savienību un Kipru, 82. gada nolīgums, un pēc tam eh, nauda aizplūst uz Lielbritānijas eh, Virģina salām un Keimanu salām, un pēc tam uz Lielbritāniju un ASV, jo īpaši uz Vilvingtonu, Delavēru un citur. Kur tā nonāk bieži vien nekustamajos īpašumos? Vēl citas iespējas ir augstrīski ieguldījumi fondi uh, un uh, citas iespējas un banku sistēma un uh, fondu biržas ir labi regulētas un uzraudzītas. Jā, laika nav daudz, un tāpēc pāriešu pie secinājuma. Secinājums ir tāds, ka visām Eiropas Savienības valstīm vajadzētu īstenot personīgas sankcijas pret uh, Putina oligarhiem un uh, draugiem, kas uh, kalpo Kremlim ārzemēs, kas glabā Putina līdzekļus. Putins ir skaidri parādījis, ka viņš reaģē tikai uz personīgām sankcijām. Un tāpēc Magnītska likums ir bijis tik svarīgs un arī šīs te personīgās sankcijas pret viņa tuvākajiem sabiedrotajiem draugiem ir bijušas iedarbīgas. Un, protams, tas novad pie ieteikuma Eiropas Savienības valstīm pieņemt Magnitska likumu un piemērot to ļoti strikti. Vēl viens veids, kā rīkoties, kā jau minēja ievadā, ir īstenot caurskatāmību un darīt to divos aspektos. Pirmkārt, visām Eiropas Savienības valstīm vajadzētu prasīt, lai visu īpašumu patiesie labumu saņēmēji būtu pieejami, šī informācija būtu pieejama Eiropas Savienībā saskaņā ar uh, piekto naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu. Otrakārt, visiem ierēģiem vajadzētu būt pienākumam deklarēt uh, savus īpašumus, ieņēmumu avotus, uh, katru gadu, un šīm deklarācijām būtu jābūt publiskām, tā kā tas ir eh, bijis eh, Ziemeļvalstīs jau kopš 18. gadsimta, jo daudzi bijušie politiķi, bijušie augstie ierēģi un uzņēmēji tagad eh, diezgan legāli saņem uh, vietas valdēs, uh, var strādāt par konsultantiem lielos Krievijas uzņēmumos. Gerhards Šēders uh, šeit ir tāds lielisks piemērs, kā tas var notikt, un šādi cilvēki tad ir pilnīgi lojāli, un tas viss ir jāizgaismo. Paldies, profesor kungs, paldies par jūsu ievadvārdiem, jūsu teiktais. Uh, pierāda, ka šeit mēs runājam par milzīgi globāli svarīgu jautājumu. Tagad Kiršenbaum kungs lūdzu. And... Priekšsēdētāji kungs godātie deputāti, paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā uzaicinā, šajā komitejas uh, uzklausīšanā. Uh, Šis eh, temats eh, ir tiešām jārisina un tam jābūt prioritāra mēs e darba programmā. Nesenajos gados ir bijuši daudz skandālu, kur iesaistīts ES bankas un visbiežākais scenārijs ir tāds, ka miljārdiem dolāru tiek atmazgāti, izmantojot vienu institūciju, nereti ir sasaist ar NVS, īpaši Krieviju, nav pietiekamas uh, sankcijas un nav arī kriminālu procesu. Uh, Un mm, tāpēc eh, šādas eh, schēmas eh, arī var darboties un rada riskus šeit Eiropas Savienībā. Ir riski, kas mm, profesionāli tīkli, kas kontrolē šos kanālus un ļauj izpludināt kapitālus un izmantot ēst dalību valstis. Tādējādi bankas var izmantot tādu biznesu, uh, kar, e, kas ir atkarīgs no šīs naudas un arī tiek e, izmantoti vietējie aktori šeit e, attiecībā uz Krievijas ietekmi un turpmāko. Nu, te varētu rasties ģeopolitiskie draudi un bažas par citu spēlētāju ietekmi. Šie skandāli, uz kuriem atsaucos bieži, bet nevienmēr koncentrējas mazākās ES dalību valstīs, uh, kur ir eh, daudz nerezidentu mm, un plašs sektors. Eh, sektora uzraudzība nav bijusi pietiekami liela. Mm, īpaši jāpiemina Kipra un Latvija, kur šis modelis ir ļoti aktīvs. Lieta tāda, ka eh, ir pārāk maz spēcīgu likumu piemērošanas. Uh, ir eh, tikai miljonu eiro soda naudas par miljardiem vērtiem darījumiem. Un mums ir jāpastiprina AML uzraudzība. Tas ir nacionālais uzdevums, nacionālo dalību valstu iestāžu uzdevums. Un kamēr ir jāveic atbilstoša valžu pārbauda un kvalificētā holdingu iegūšana, uh, bankās, un tur ir arī jāiesaista Eiropas centrālā banka ar atbilstīgu mehānismu Eirozonā, un pat arī jāpiemina finanšu pakalpojumu mm, izmantošana. Ir iespējams risināt šo problēmu katrā valstī atsevišķi, bet es atbalstu un pievienojos Danielu Nui pozīcijā no SSM un Benoā Kurē no ECB valdes, eh, ka ECB valdē vajadzētu atbalstīt mm, un uh, jā, būtu jābūt par centrālai uh, iestādēji, kas koncentrējas tikai uz AML. Nu, aģentūrai vajadzētu pāraudzīt bankas un nebanku institūcijas, tā jābūt neatkarīgai ar uh, īpašu ekspertīzi un arī jāveic ļoti aktīva um, likumu īstenošana. Protams, uh, ikdienišķāki uzdevumi ir jāuzdod vietējām iestādēm, kurām cieši jāsatarbojas ar centrālo iestādi. Spēcīgāka centrāla aģentūra e, varētu radīt izmaiņas šajā jomā. E, datu izmantošana, informācijas apmaiņa ar uzraugiem varētu radīt atturošu efektu un varētu arī tālāk izplatīt savus uh, Mm, secinājumus pārējiem, jo nereti šīs sankcijas pat netiek publicētas, jo tās ir pārāk maz. Tāpat var izmantot arī citas iestādes, lai runātu par faktiskajiem īpašumiem un turpināt cīnīties pret šo problēmu. Bankas, protams, Eiropas Savienībā spēlē ļoti būtisku lomu. Uz to lomu vajadzētu uz koncentrēties Un runājot par fintech, viņi uzskata, ka arvien vairāk maksājumi ir ārpus centrālās bankas sistēmas, e, jo ir problēma ar uzraudzību, un tā ir problēma arī ASV, arī vērtspapīru gadījumā ASV un citur. Un tur ir e, mazāk caurdzamības nekā starptautiskajos maksājumos, un faktiskie īpašumi ir vērtspapīriem nereti nav zināmi Un tā tad ir jāpalielina caurdzamība vērtspapīra tirgū. Kā Eiropas centrālās bankas viceprezidents Luis de Gindus brīdināja, ka daudz aktivitātes ir pārgājušas no bankām uz investīciju fondām, fondiem, un tur arī var rasties šie, šīs bīstamības un riski. Un līdzīgi arī šeit varētu notikt pārējus privātiem fondiem. Uh, kur ir mazāk uzraudzības. Eiropas Savienībā ir izvirzījusi kā vienu no prioritātēm banku uzraudzību, bet vēl bez tā vajadzētu arī pārraudzīt pastāvošo privāto investīciju fondu uzraudzību. Diemžēl Eiropas Savienībā ir e, AML prasības attiecībā uz hedge fondiem un citiem, bet nu, Eiropas Savienībai nav izdevies šīs prasības piemērot jau 17 gadus, kaut arī uh, Eh, tas ir paredzēts standartos, vēl bez šiem riskiem, kādi saistās mm, ar investīciju fondiem. Vērtspapīra tirgošanā ir plašāk ekonomiskie riski, kas saistās ar investīciju eh, necauradzamību. Eiropas Savienība lielā mērā kā ASV mm, nav ieguvusi skaidra zināšanas par to, kas investē, kāpēc šīs investīcijas notiek. Valdības ir pieņēmušas un pieņēmušas ievēro atvērtu investīciju pieeju, bet nav skaidrs, kam kas piedara, un tas var novest pie tā, ka valstiskie, nevalstiskie spēlētāji no citām valstīm, to starp Krievijas, var veidot plašas investīciju pozīcijas, neatklājot uzraugus, regulātorus un darbojoties necauradzami. Eiropas Savienība ir mm, pārskat, spēcīgāks pārskatīšanas mm, sistēmas mm, ieviesusi bet eh, vairāk caurredzamības varētu būt tiešajām investīcijām, un tādējādi regulātori un likuma īstenotāji varētu arī eh, labāk redzēt, kas ir tie riski valsts drošībai. Arī tā ir joma, kur sadarbībā ar ASV un citiem partneriem būs būtiska. Eh, protams, ja būtu vairāk procesu, tad būt, tam būtu attarošs efekts bet joprojām situācija saglabājas būt eh, grūta. Mm. Jāpaļaujas uz finanšu sektora uzraudzību. Paldies par iespēju izteikties un labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Yeah. Thank you. I'll appreciate. Liels paldies par jūsu prezentāciju. Tagad vārds Bruka kungam. Bruka kungam nav ieslēgts mikrofons. Liels paldies par sniegto iespēju šodien diskutēt par šo nozīmīgo jautājumu tik nozīmīgā laikā. Mēs saskaramies ar starptautiskās korupcijas eh, problēmu, kā milzīgu politisko draudu visā pasaulē, piemēram, Krievijā, kur valda noziedzība un nelegāli iegūt naudas līdzakļu atmazgāšana. Tas arī ietekmē demokrātiskas sabiedrības citu vietu, piemēram, ASV un apvienotā karalistē. Uh, elišu darbība ietekmē ikvienu. Tie paši ekonomiskie nosacījumi, kas eh, darbojās līdz pat ekonomiskai krīzai, padara mūs daudz ievainojamākus, par ko liecina arī esošās krīzes un attīstība pasaulē. Lai cīnītos pret problēmu tādās valstīs, kur nozagtā nauda tiek atmazgāta, investēta un izbaudīta, ir pētniecība un izmeklēšana. Tiesību sargājušām iestādēm ir jānoskaidro, kur šie līdzekļi atrodas un dodas, taču iespējas to visu kontrolēt ir ļoti nelielas. 2007. gadā apvienotā karalistē, kad draudi bija mazāki, tika samazināta attiecīgo darbinieku skaitļi un uh, Tas liecina, tā rezultātā arī beigās bija arvien mazāk ziņojumu. Pat uh, slavenajā Salisburī lietas uh, pētniecībai un izpētēji tika uh, nodrošināt ļoti nelielu spēku skaiti. Valdība aplēš, ka gada laikā tie ir apmēram 19 uh, miljārdi eiro, eiro kas tiek zaudēti un šādi naudas līdzekļi netiek piešķirt arī pievienotā apjomā, lai nodrošinātu tiesību aizsargošo līdzekļu darbību. Mēs esam slaveni ar milzīgu banku sektoru, taču arī ar tūkstošiem paskastīšu uzņēmumu, kas nodrošina nepatiesus skaitļus, kas netiek sodīti. Šāda veida institūcijas ir visu būtiskāko naudas atmazgāšanas sistēmu kodoli. Lā, kas ir tikuši līdz šim atklāti, piemēram, Hermitāžas fonda krāpniecības gadījumi un citi. Mūsu valstī ir tikai 20 darbinieku uzņēmumu reģistrā, kas reģistrē šos tūkstošiem uzņēmumus. Mūsuprāt, ir nepieciešams noderīgas uh, likumdošanas iniciatīvas, lai cīnīties pret šo lietu. Piemēram, Magnīts, kas sāraksts ir bijis ļoti noderīgs šajā cīņā. Taču Magnīska saraksta gadījums ir bijis politiski visveiksmīgākais. Nesen bija arī gadījums, kuru nodrošināja uh, raksti avīzēs par uh, par dažādiem skandāliem, kur iesaistīta dimantu tirzniecība un tam līdzīgi jautājumi, taču nekas nesako. Kaut arī nelegāli iegūt naudas līdzekļu atmazgāšana ir bijis krimināls uh, noziegums, uh, sekas tādu veikšanai joprojām seko. Ļoti daudz uh, vēsturiski šāda noziedzība nāk no er, Eiropas austrumiem, taču sodi par šādu veidu noziegumiem ir pārāk mazi, un tādēļ uh, vilinājums uh, riskēt ir pietiekami liels. Ļoti daudz no šiem līdzekļiem ir ieguldīti pievilcīgajos Londonas nekustamo īpašumu tirgos. Ir jāpiemina arī ieguldījumi dažādu futbola klubu uzpirkšanā, eh, azartspēļu un uh, eh, hipodrāmu nozarē. Tāpat arī banku sektorā var novērot, ka, lai gan lielākās bankas pēdējos gados ir e, iztīrījuši savus pagalmus, ir vēl ļoti daudz e, nelielu banku, kas e, strādā ar šāda veida līdzekļiem. Nesen tāda ir konstatēta, kas darboja, sadarbojās ar Čehijas prezidenta nelegāli iegūtajiem naudas līdzekļiem. Šāda rīcība liecina par to, ka uh, augsta līmeņa profesionāli un amatpersonas uh, neuztrauc par esošajām sankcijām un turpina rīkoties tālāk šādā veidā, izmantojot dažādos likumdošanas trīkumus. Turklāt tiesību aizsardzību iestāžu aprindās darbiniekiem trūkst nepieciešamās apmācības, izglītības, profesionalitātes, lai rūpīgi spētu izpētīt un izsakot šādu nelegāli iegūt naudas līdzekļu iegūšanas un tālākās izplatības ceļus. Uh, Šeit vēlos pieminēt arī veselības nozāri, starptautiskās palīdzības nodrošināšanu, kur apvienotā karalistē ir paredzēta milzīga naudas līdzekļi, taču rezultāti ir ārkārtīgi nožēlojami. Protams, ka vislielākā cīņa notiek pašā finanšu sektorā, ne tikai starp bankām, bet starp dažādajām grāmatvedības un citām finanšu institūcijām. Uh, Izmeklēšanas komiteju rezultāti uzrāda tādus satraucošus uh, datus. Uh, bieži vien grāmatveži ir bijuši tie, kas atbalstījuši šo noziedzīgo personu rīcību, pievērš, pievērot acis šī, uz šādām. Um, nelegālām rīcībām un, attiecīgi, gūstot arī paši savu labumu. Mēs runājam par milzīgām eh, slaveniem uzņēmumiem visā pasaulē ar milzīgu sociālo atbildību, kas eh, jo īpaši bija iesaistīti Baltijas reģionā. Par šo eh, uzņēmumu nelegālo rīcību mēs uzzinājām tikai no ziņotājiem. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju un aicina izteikties daudz lēnāk, jo tulkiem ir problēmas sekot līdzi. Uh, šādā ātrumā runātāju tekstam. Runātājs nodrošinās šo savu prezentāciju rakstiski. Vēlos pieminēt Latvijas gadījumi, kur tika iesaistīts daudz bankas šajā uh, ciklā, un ir pārsteidzoši, kā uh, uzraudzības iestādes varēja palaist miljoniem atmazgāto līdzekļu caur Danske banku. Tāpat ir jāpieņem Maskavas uzņēmumi, kas pateicoties dažādu krāpnieku un draugu eh, saistēm spēja atmazgāt miljardiem naudas līdzekļu. Tikko kā Azlonda kungs pieminēja vairāk kā 50 eh, miljonus dolāru, kas tika iegūti no Gazprom uzņēmuma, nu kā varēja palaist garām šādus eh, līdzekļu izguvas gadījumus? Ļoti daudz dati no šiem uzņēmumiem, kas ir parādījušies, parāda, ka ir nu bijušas saistas ar Kremlim pietuvinātiem cilvēkiem. Bieži vien tā ir arī augsta līmeņa profesionāļi juridiskajā nozarē, juristi, kas ir guvuši milzīgu pēļņu piedaloties šajās schēmās. Nesen mēs esam uh, izpētījuši arī Krievijas Nacionālo parlamentāriešu finanšu deklarācijas kur ir, bija iespēja atrast uh, cilvēkus, kuriem piederēja simtiem kvadrātmetru liela īpašumi, kaut gan pašiem nekādu ienākumu nebija. Runāt par komerciālo jomu. Kā jau minēja, ļoti lieli slaveni juristi darbojas oligarhu interesēs. Spriežot tādus spriedumus, kas uh, ir labvēlīgi apsūdzētajiem un pašiem, nevis reāli cīnoties pret šo, šiem pārkāpumiem. Nesen viens no juristiem man pastāstīja, ka attiecībā uz naudas atmazgāšanu un, šī, un šādu nospēju notiesājuši spriedumu piespriešanu, ir daudz izdevīgāk saņemt kukuli par uh, labvēlīgu sprieduma pieņemšanu nekā ir nodarītie zaudējumi. Ir jāpiemina tas, ka šie juristi un grāmatvedības uzņēmumi, to galvenais mērķis ir gūt pēļņu. Tādēļ eh, cilvēki riskē, kaut gan vajadzētu tieši šajā nozarē cīnīties pret nelegāliem darījumiem. Liels paldies! Liels paldies! Vēlos pateikties visiem kungiem par ļoti interesantajām prezentācijām, par šīs situācijas aprakstu, kaut arī tā šķiet ļoti nomācoša. Es redzu, ka uzklausīšana ir piesaistījusi lielu studentu grupas uzmanību no Ludviga von Beethovena liceja no Bonnes. Vēlos sveikt mūsu vidūšos studentus. Un tagad mēs varam pāriet pie diskusiju daļas starp mūsu parlamentāriešiem un uzaicinātajiem viesiem. Jautājumi, kā vienmēr, tiks uzdoti piecu minūšu posmos, viena minūte uzdot jautājumu un četras minūtes, lai atbildētu. Lūdzu, kolēģi, izteikties īsi, lai mūsu viesiem būtu pietiekami daudz laika atbildēt uz šiem jautājumiem. Sākumā došu vārdu ETP līdz uh, referentam Nīdermājer kungam. Paldies, jauku pēcpusdienu, vēlos pateikties par jūsu prezentācijām. Ir ļoti daudz jautājumu, kur varētu uzdot, taču uzdošu trīs īsus. Pirmkārt, tieši Aslunda un Bruka kungam. Principā jūs uh, apgalvojat, ka ir iespējams uh, izsakot uh, lieliem naudas līdzekļiem starp Danska un citām bankām. Uh, Un es gribētu dzirdēt, vai lielākā daļa šo fondu tika izmantoti investīcijās vai vienkārši kapitāla noplūšanai, un vai šīs bankas bija arī iesaistītas eh, reālajos likuma pārkāpumos, kā nodokļu normu pārkāpšanu. Un cik lielā mērā šādā veidā gūtā peļņa arī tiek uzskatīta par noziedzīgi iegūtu, jo tā radusies naudas atmazgāšanas rezultātā. Un otrs jautājums attiecībā uz uzraudzību. Es eh, no vienas puses saprotu šeit minētos argumentus, taču vēlos pieminēt uz vietas veiktās izmeklējumus eh, skartajās valstīs. Es gribētu saprat, cik lielā apjoma banku uzraugi, kas tradicionāli cenšas nodrošināt banku stabilitāti, uh, cik tie ir um, motivēti, lai pētītu naudas atmazgāšanas gadījumus, jo šis ir tāds process, kas uh, bankām rada uh, interešu konfliktus. Šie ir tādi pārvedumi, kas rada lielus globālus riskus ar lielu peļņas iespēju. Un šeit ir runa arī par uh, draudiem reputācijai un saistībā ar sankci, sankcijām. Uh, un cik lielā mērā uh, šāda veida izmeklēšana attiecībā uz naudas, nelegāli iegūt naudas līdzekļu atmazgāšanu var ietekmēt um, banku reputāciju. Un noslēgumā vēlos uzdot uh, īpašu jautājumu, kā mēs varam palielināt piemēroto rūpību, pētot naudas līdzekļus, kas nāk no Krievijas. Manuprāt, Aslunkungs teica, ka nevaram uzticēties Krievijai. Uh, jo šī nav tiesiska valsts, un šeit uh, vienkārši tiesas uh, nespriež taisnīgu tiesu. Un nu, kādā veidā, tad, lai mēs rīkojamies, nevaram uzticēties institūcijām, nevaram uzticēties dokumentiem, vai tad vienīgais uh, risinājums nebūtu vienkārši samazināt šādu klientu pieņemšanu un vienkārši nodarboties ar uzņēmējdarbību tikai ar tādiem uh, cilvēkiem, par kuriem pastāv pilnīga pārliecība, kas izskatās, ka nav. Lūdzu, Alsu un kungs. Jā, paldies, jautājumi bija ļoti labi. Sākumā, no kurienes tad nāk šie naudas līdzekļi un kādai tie tika pārvietot. Nu, sākumā tās ir 90. gados bijušas neusticamas bankas, tad uzņēmumi, gan privāti, gan valsts uzņēmumi, tad trešais arī nodokļu joma. Un, protams, arī visiem krieviem ir skaidrs naudas krājumi ārzemēs, jo mājās vienkārši nav drošu īpašumtiesību nodrošināšanas. Kas tad uh, ir legāls vai nav nelegāls, uh, pārlecot uz pēdējo jautājumu? Ja valsts amatpersonas ir iesaistīts, kā to pieminēja Broka kungs, kuram e, ir tādi līdzekļi, par kuriem ir skaidri redzams, ka tie nav iegūti legāli, tad ir jā. Vai jā, šāds cilvēks, taču, ja runa ir par uzņēmumu, tad ir citādāk lieta. Pieminēšu piemēru. Uh, Pirms finanšu krīzes devos uz Kipru, jo bija skaidri redzams, ka šeit notiks šis milzīgā krīze 2012. gadā, tas notika mazliet vēlāk. Un galvenais jautājums, kas man bija, bija, kādēļ Krievi un Ukraiņi tur naudas līdzekļus Kiprā, ja ir skaidri redzams, ka notiks finanšu krīze. Un atbild bija tāda, ka lielākā daļa no Kipras banku līdzekļiem pieder policistiem, uh, tiesnešiem un prokuroriem, kuri nevar to pārvest uz citām Eiropas Savienības valstīm, jo ir skaidri redzams, cik nelegāla ir šī nauda. Tādēļ viņi pazaudēja šo naudu banku krīzē. Nu, es, eh, man nav žēl šie cilvēki, bet tas ir tāds spilgts piemērs, kā mēs varam gūt atbildes un zināšanas. Un īsā atbilde ir, ka mēs varam ļoti viegli izsekot valsts amatpersonas, taču par privātu personām uzņēmumu uzņēmumiem, uzņēmēji dar. Mējiem runājot, tas ir grūtāk izpildāms. Thank you. I don't have too, uh, too much to add to what Mr. Asland said, but... Jā, uh, Aslunda kungs ļoti labi nodalīja lietas, kurās var skaidri teikt, ka tur ir nelegāla nauda, un lietas, kurās nevar to tik skaidri pateikt, kur uzņēmēji ir ieguvuši milzīgus līdzekļus uh, un nevar skaidri pateikt, ka tie ir nelegāli iegūti. Uh, Un, protams, bankas un juristi un grāmatvēži atradīs iemeslus, attaisnojumus, eh, lai šo naudu pasniegt kā legālu. Ir eh, grūti to atrisināt eh, nekavējoties, bet tas norāda uz daudz lielāku problēmu kas ir arī kaut kas tāds, kas parāda šīs sistēmiskās problēmas, kas to visu sākotnēji izraisīja. Uh, Uh, mums nevajadzētu, piemēram, uh, ka šie lielie um, auditoru uzņēmumi um, no rietumiem Krievijā teica, ka viss ir kārtībā, piemēram, par Gazprom. Viņi uh, gadu no gada apstiprināja, ka tur viss ir kārtībā, ka tur ir godīga vadība un tā tālāk. Un šo um, nekavējošos grūtību dēļ ar uh, Uh, sankcijām, uh, kas uh, vēršas pret nelegalitāti, mums ir jārisina arī šitā, šīs te būtiskās problēmas, kas ir visa pamatā. Kiršenbaum kungs, pavisam īsi attiecībā uz Danske banku. Es domāju, ka mēs zinām no uh, komisijas, kas skatīja šo gadījumu, ka bija milzīga naudas summa, par kuras izcēlesmi izmeklēšana nevarēja noteikt, no kurienes tā nāk. Uh, no Azerbaidžānas laudrumā, tā, tas varēja rasties, uh, un tur bija arī Azerbaidžānas ietekmes politiķiem Eiropā, bija arī uh, saikne ar Deutsche Bank un organizēto noziedzību, bet par lielāko daļu nav zināms. Tātad tas viss ir darīts tā, lai tas viss tiktu noslēpts, uh, noslēpts bija virkne transakciju, un par lielāko daļu naudas nav zināms, uh, no kurienes tā nāk. Uh, un tam eh, vajadzētu būt eh, iemeslam satraukumam. Runājot par eh, iepē, iespējamo konfliktu starp naudas atmazgāšanas direktīvu un prudenciāliem noteikumiem, tur varētu uzraudzības iestādēm mm, būtu informācija, ka banka varētu būt iesaistīta nelegālās darbībās. Uh, Un ja viņi uh, rīkotos, tad viņi varētu riskēt izraisīt uh, naudas līdzekļu pastiprināt izņemšanu vai cits negatīvs sekas. Un te jāmin arī politiskā ietekme. Mēs tātad esam konstatējuši, ka ir tiešām milzīgi ierobežojumi, lai uzliktu milzīgus sodus. Mans minējums ir, ka tas, ko jūs minējāt, varētu būt viens. Uh, Um, elements, bet politiski ierobežojumi, manuprāt, ir svarīgāks faktors. Un tagad Jēpe Kofoda kungs. Uh, mums ir jāiet uz piecās minūtēs. Izsakiet īsu jautājumu, lūdzu. Jā, paldies priekšādā, te izteikšos īsi. Paldies jums visiem. Es pilnīgi piekrītu visiem jūsu ieteikumiem. Bruksa kungs, varbūt jums kā pirmajam to jautāšu. Jūs atsaucāties uz faktu, ka ļoti maz cilvēku ir tiešām notiesāti par noziegumiem naudas atmazgāšanas jomā. Eh, šie te eh, atvieglotāji, grāmatveži, revidenti eh, un tā tālāk. Kā var nodrošināt, lai būtu pienācīgi sodi? Uh, Un kā nodrošināt to, ka cilvēki saprot, ka īstenot šīs kriminālās darbības viņiem būs nopietnas sekas. Es esmu no Dānijas un līdz ar to redzu, ka nesodāmība joprojām valda. Ir ļoti zems risks šādas darbības veikt Eiropā. Aslunda kungam un arī Kiršenbaum kungam gribu jautāt, ja šī um, neatbilstība starp uh, sistēmu, ko esam izveidojuši Eiropā, vienotais tirgus, kapitāla pakalpojumu preču brīva kustība, finanšu sektora brīvs tirgus un tad nacionālās iestādes, kuras ir atbildīgas par um, naudas atmaskāšanas apkarošanas uzlabu, uzraudzības īstenošanu un Brūgal arī savā ziņojumā to aprakstīja. Tā ir sistēmiska problēma. Kas mūs attur um, šī procesa centralizācijā? Uh, kas šajā finanšu sistēmā mūs attur, jo es redzu, ka nav īpašas vēlmes uh, īstenot tādu centralizētu naudas atmaskāšanas apkarošanas sistēmu. Vajadzētu taču būt otrādi, jo tas radīs finanšu stabilitāti. Kāpēc viņi tik ļoti turās pretī bankas un citas finanšu institūcijas? Paldies, Bruksa kungs, lūdzu. Thank you. Paldies. Jautājums par to, kā varētu um, padarīt šīs sankcijas atturošākas. Tas ir tas, ko jūs gribējāt zināt. Tas ir vienkārši jautājums par politisko gribu un spējām to izdarīt. Tas ir jāpanāk. Ir milzīgs politiskais konflikts daudzās valstīs, jo īpaši apvienotajā karalistē. Tādējādi, ka apvienotā karaliste lepojas ar to, ka viņi ir ļoti tiesiska valsts, ka viņiem ir ļoti. Uh, Uh, laba reputācija attiecībā uz integritāti un tālāk, un tad, kad sāk uh, ķerties klāt šiem jautājumiem, tad uh, tas tiek tā kā vājināts un grauts, un viņi šo mantru atkārto tik ilgi, līdz ar to valdībai ir grūti pieņemt un apzināties, ka ir milzīgas problēmas, kas būtu jāatrisina. Uh, zināmi pakalpojumu nozars sektori, kas uh, ilgi ir bijuši ļoti vērtīgi, ar ļoti labu globālo reputāciju, tātad viņiem būtu jācīnās pret kaut ko milzīgu. Un ir arī tādi um, prozaiskāki um, iemesli, tiesību sargājošo iestāžu eh, darbiniekiem. Eh, tas ir ļoti grūts process eh, novest tiesas priekšā kādu individu, kas būtu atbildīgs par naudas atmazgāšanu. Mēs zinām, ka viņiem ir milzīgi līdzekļi, lai sev aizsargātu. Un līdz ar to uh, problēma kļūst par administratīvu, jo kļūst trūks resursi. Un uh, līdz ar to uh, tas viss kļūst tāds ikdienišķs un uh, vienkārši netiek neviens saukts pie atbildības. Varētu būt kāda procedurāla lieta uh, un uh, varētu būt soda arī par procedurāliem pārkāpumiem, bet tas nav pietiekami atturoši, kā jau jūs minējāt. Es domāju, ka valdībām ir um, jāierēķina iekšā šis atturošais elements savā uh, stratēģijā cīnoties pret naudas atmazgāšanu. Gribēju tikai piebilst. Uh, vienu komentāru par uh, saukšanu tiešas priekšā. Tas ir ļoti uh, grūti, jā, tur ir jāpierāda, ka ir nozieguma sastāvs. Tas ir tāds ļoti abstrakts noziegums, ko ir grūti pierādīt. Un arī resursu trūkums ir uh, svarīgs aspekts. Un, uh, Um, īpaši lielākās valstīs ir jāvēlta tiešām milzīgi resursi, e, naudas, cilvēku resursi, jātīsta zināšana šajā jomā, un tas būtu, manuprāt, jādara. Um, Brauderkungs ir pie tā daudz strādājis, un es domāju, ka te varētu daudz darīt, lai padarītu to visu atturošu, bet uh, arī visu optimistiskākajos scenārijos rezultāti būs ļoti uh, pieticīgi, un tāpēc mums ir vairāk jāpievērš uzraudzībai. Uh, ASV um, nesējos um, pēdējos mēnešos ir uh, notiesāti daži iesaistītie no Venecuēlas un tā tālāk, un um, par Eiropas Savienības līmeni. Es nezinu, kāpēc ir uh, šāda pretošanās, neesmu dzirdējis, ka bankas tam pretotos pret šo plašāko uzraudzību, un jauns aģentūras izveide arī ir varbūt problemātiska, tas sarežģīja sistēmu, atņem atbildību dalībvalstīm, Un uh, es domāju, ka tas būtu to vērts, bet gribu norādīt, ka pat ja nav politiskās grības vienotai aģentūrai, kas, manuprāt, būtu optimālais risinājums, tomēr var daudz darīt. Ir uh, um, arī citi veidi, kā var izmantot tagadējo sistēmu. Varētu paredzēt papildus resursus banku iestādē vai ESMA. Uh, Eh, tas būtu viens veids, eh, kā to darīt, bet ir vajadzīgi resursi, mandāts, pat ja nebūtu jauna aģentūra. Jūs varat, protams, arī to uzticēt vienotajām uzraudzības mehānismam, viņiem ir šī kompetence, viņiem, eh, viņi ir pauduši vēlmi pievērsties tikai uzraudzībai. Bet man šķiet, ka jums nav uh, jārada jauna aģentūra, lai panāktu progresu. Un tagadējie priekšlikumi ir ļoti īstermiņu priekšlikumi un tādi fragmentāri. Uh, Tas ir labāk nekā nekas, bet uh, ir uh, mm, tomēr. Uh, vēl daudz, kas darāms, lai darītu visu, kas ir iespējams, un es uh, aicinu jūs izmantot šīs iespējas, um, un finanšu sistēmā skandāli tikai turpināsies. Aslundkungs, paldies, lieliski novērojumi. Ko es redzu, ir tas, ka Eiropas un ASV bankas uh, rīkojas pretēji, jo viņiem ir atšķirīgas stimulu struktūras. ASV bankas pēdējos desmit gados ir samaksājuši 2000, es atvainojos, 220 miljārdus dolāru uh, sodos, un tāpēc viņi ļoti baidās no iesaistīšanās šādos uh, noziegumos. Viņi miljārdiem dolāru um, tērē lai nodrošinātu atbilstību, un viņi grib samazināt šīs izmaksas. ASV bankas tagad uh, vēlas, lai um, likumdošana piespiestu atklāt patiesos labumu saņēmējus, un to virz uz priekšu bankas ASV Eiropā, kā jūs pareiz norādījāt, tas ir um, bezjēdzīgi, tā ir lieka birokrātija, kāpēc tas ir vajadzīgs. Uh, ja būs lielāki sodi, tad būs arī atšķirīga stimula struktūra. Thank you very much. Lielas paldies. Gunārs Hekmarks uh, no EKR lūdzu. Is, um... Alas, paldies par šīm prezentācijām. Jā, tiešām nomācoši ne tikai apjoma ziņā, bet arī tam dēļ, ka nav atbilstīgas reakcijas. Es domāju, ir pienācis laiks, lai mēs paraudzītos uz situāciju tāda, kāda tā ir, ka tas ir fundamentāls drauds Eiropai, ir finanšu kriminālā cīņa, kas notiek un ir vērts to ņemt vērā. Vairākas Eiropas bankas ir pašas eh, kļuvušas par daļu no procesa. Un būtu interesanti no jums eh, dzirdēt, ko jūs teiktu par kopējo apmēru. Nu, tika eh, pieminēta Danske banka 215 miljārdu eiro, bet bija arī citi piemēri. Kā jūs vērtētu apmēru, mērogu Un kā jūs novērtētu drošības riskus, kas izrietētu no šiem aktīviem Eiropām? Trešais jautājums, eh, kas saistās ar eh, likumdošanu, kas mums ir. Osunda kungs teica, ka Eiropas bankas uz to raugās kā kaut ko birokrātisku. Es eh, tam nevarētu piekrist, jo vecmāmiņa gribēja. Uh, izmantot skaidru naudu, kas bija mm, mājās, un tad viņa tika iesaistīta trešajā līmenī vietējā e, noguldījumu bankā ar ļoti nelielu mm, e, naudas apmēru. Un es pats arī es esmu nopelnījis naudu no Briseles, bet varbūt jūs varētu tad e, sīkāk attīstīt tālāk domu par to, kā tas vispār varēja notikt, ja ņem vērā likumdošanu, kas ir spēkā, un kā mēs varam parūpēties par to, lai vainīgie tiek izvērtāti un sodīti atbilstīgi. Gunnar Heckmark, of course, represents EPP. Uh, so who would I, like I think to... that was obvious for everyone. <laughs> yeah, yeah, yeah. I will make it even more obvious. Okay, so Mr. Oslund, please. Aslunda kungs, jā. Nu, tā tad par pirmajiem jautājumiem par mērogiem. Krievijas nauda 800 miljardi dolāru ārvalstīs, nav zināms, kur 1,3 triljoni dolāru, tie būtu augstākie aplēšu gadījumi, kas attiec uz naudas atmazgāšanas skaitļiem. Tie ir krietni vēl augstāki, jo nauda ir apritē. Uh, Tā iziet cauri Moldovai, Igaunijai, Kiprai, um, apvienotajai karalistei un tā tālāk. Tātad tā iziet cauri vairākām valstīm. Un vairumā gadījumu tā iestrēgst um, nekustamajā īpašumā šajos gadījumos, bet to ņemot vērā, daļa no šīs naudas var tikt um, izmantota nu, Ukrainā, ir vēlēšanas, un tur līdz viens miljārds, var pusmiljārds varētu nākt no dažiem Krievijas oligarhiem, kas ir saistīti ar Krieviju. Un tāpēc ik viens, kas tiktu ievēlēts Ukrainā, visticamāk būs ļoti atkarīgs no Krievijas naudas. Un, ja paraugāties uz tādām valstīm kā Zviedrija, kur 12 miljoni eh, dolāru vēlēšanas maksā, un ja ir vēl uh, nauda, kas nāk no Krievijas, tas var mainīt situāciju. Ir arī citu banku gadījumi ar šaubīgiem ienākumiem attiecībā arī uz Brexit referendumu. Nu, nav skaidrības, vai šī nauda neienāk no Krievijas um, banku kontekstu, un jā, un tas tiešām arī mainīja Brexit iznākumu. Tas uh, ir mazas daļas no šīs milzu naudas plūsmas, ar kurām pietiek, lai mainītu vēlēšanu rezultātus. Jā, the, uh... Jā, par uh, šiem simtiem uh, miljoniem uh, na, dolāru, kas tiek atmazgāti, un jūsu vecmāmiņas stāstu, ka viņa tiek turēta aizdomās. Neviens biznesa modelis nav atkarīgs no pensionāru iespējamām nelielajām iemaksām. Nav nekāda iemesla vai pamata, ka nebūtu skaidras vadlīnijas par to, ka visi mm, skaidrs naudas ieguldījumi radītu kādu pārbaudas vai brīdinājumu sistēmu, bet tad ir profesionālie tīkli, ka tiek izveidotas šķaulas, uh, Uh, uzņēmumi un uh, ir uh, nerezidentu bankas, kas specializējas Danske banka gadījums un ir neliels skaits firmu, kurus profesionālie iesaistītie vada, lai veidotu naudas apriti NVS. Un tā tad izmantot čaulas kompānijas, daži klienti, kur ir milzu ienākumi viņiem, un viņi izmanto Danske banku, bet bija ļoti daudz grupu, kas bija atbildīgs par ienākumiem, par peļņu vairāk gadu garumā. Un tad no nu, šīs kontrolas tiek uh, mazinātas, kad finanšu stimuli ir tik lieli un profesionālie atvieglotāji ir eh, ļoti eh, viedi un nevienmēr ir iespējams katru schēmu, katru noziedznieku notvērt eh, noguldījumu gadījumos, bet no otras puses nav īpaši grūti noskaidrot šos gadījumus, kad ir simtiem miljoniem dolāru nerezidentu naudas, kas nonāk čaulu kompānijās, bet, nu, mm, Reizēm tiešām ir tādi gadījumi, kad mazāki skaidrs naudas gadījumi netiek tik ļoti ņemti vērā. Jā, nu par šo drošības risku arī saistībā ar to, ko Aslunda kungs teica un ierosināja, ka jā, šī nauda nonāk eh, nekustamajos īpašumos, ka tas nav drošības drauds. Nē, tas viss ir drošības drauds, jo mm, viss šis režīms rada draudus, tā tas tiek uzturēts, tā, tāds tiek balstīts, un cilvēks, kas iegādājas īpašumu, kļūst korumpēts un viņš ir kontrolējams, viņš ir korumpēta režīma funkcionējoša eh, daļa. Un tieši tā mums arī ir jāskata drošības draudz. Nevis skatīt noteiktus naudas un noteiktus gadījumus, bet skatīt kopainu un uh, kā šie elementi tajā iesaistās. Par vēl vienu lietu, par maziem depozītiem. Nu, tā ir visa atmazgāšanas kultūra un um, pielaidība, kāda reizēm ir banku sektorā. Un Eiropai būtu jāparāda tas, ka ir šīs procesi, noteikumi ka ir jāizpild noteikti kritēriji, ka ir instrukcijas, kas ir filiālām, filiāliem darbiniekiem dot, bet, protams, kad runājam par naudas atmazgāšanas drošības riskiem, kas notiek, kad lielas naudas ienāk, un tad vadošais darbinieks pieņem lēmumu, viņu pārliecina ļoti dārgs advokāts, jurists, ko pārstāv klients, un te lēmums pieņemt ir grūtāk, un te arī šie kļūdainie lēmumi tiek pieņemti. Paldies par Dānske banku. Es tikai atgādināšu, ka eh, nākamās nedēļas otrajā pusē šīs komitejas locekļi dosies uz Igauniju un Dāniju, lai turpinātu izmeklēšanu un šī jautājuma tālāku pētīšanu. S un D, Anna Gomeša. Paldies, ka runāsim par Paldies par to, ka eh, balstoties uz eh, naudas atmazgāšanas iemesliem eh, radās Magnitska likums. Es tam esmu īpašu uzmanību pievērsusi un ir ļoti pareizi ņemt vērā to, kā naudas atmazgāšanas instrumentu runa ir par mēķiecīgām sankcijām, bet vai jūs nedomājat, ka zelta vīzas vai investoru programmas, kas tagad ir parādījušās, uh, Eiropas Savienībā kopš krīzes un kas pastāv ASV, patiesībā ir veids, kā sankcijas uh, apiet. Komisija arī veica lielu spiedienu attiecībā uz zelta vīzēm, kas ir pietiekami spēcīgs, izņemot šīs uh, vājās rekomendācijas un secinājumus, bet viena no rekomendācijām, kas tur nav, bet kurai būtu tur bijis jāparādās, uh, ir kā palrūpēties par to, ka pietiekama rūpība tiek veikta attiecībā pret cilvēkiem, kas atrodas sankciju sarakstā. Bet jūs pieminējāt eh, arī Dārī Pasku. Viņš netika izņemts no ASV eh, sankciju saraksta, bet tas notika arī es lobija dēļ. Kāpēc tad tas eh, notika? Es nevarētu jums piekrist vēl vairāk, un tas ir arī viens no mūsu secinājumiem, ka naudas atmazgāšanas cīņa būtu jācentralizē banku uzraudzības līmenī. Te jāpiemina Portugāles um, bankas, ja tur ir tādi gadījumi, vai arī Maltā ir tādi gadījumi, Azerbaidžanā. Tā ir, nu, noteikti mums arī ir Krievijas naudas atmazgātāji. Un nu, tāpēc, ka ir šādi gadījumi un juristi, grāmatveži eksperti vai nu dod padomus bankām un arī veid vēlas uh, ietekmēt likumus, vai tā nav daļa no problēmas. Un visbeidzot, Bruks kungs, Džermija Hantes. Runā par to, ko Brexit varētu nozīmēt, un uh, ir arī šīs nodokļu pārdīzes apvienotajā karalistē kāda ir eh, Britu attieksme. Paldies! Aslund kungs, liels paldies! Ļoti precīzi teikts, pilnībā jums piekrītu par zelta vīzām. Un eh, arī Rotenbergs un Timošenko ir ES eh, e Somijas pilsoņi Viņi ieguva pilsonību 90. gados, pagājušā gadsimtā bija nevainīgāks konteksts, bet ir lielāks skaits bagātu Krievijas iedzīvotāju, kas iegādājas Maltas, Kipras pilsonības, kas ir izraisījis asākojas reakciju pret zelta vīzām. Bet vēl kādas pārbaudas būtu jāveic šajā gadījumā. Un, protams, Teripahskas gadījums ir izcils piemērs. Nu, viņš ir izgaismojis vairākus faktorus Zviedrijā, Īrijā. Tas ir ļoti būtisks gadījums, un tas parāda to, ka vajadzētu kādus citus pārbaudas pasākumus Eiropas Savienībā, vēl kas nav tikuši apspriesti, lai novērstu to, kas nebūtu pieļaujams no drošības viedokļa, piekļu, piekrīt arī Bruksa kunga labojumam par manis teikto par drošības risku, bet arī tīri no juridiskā skatpunkta, ka daudz faktoru, daudz aktīvi ir tikuši iepirkti, ievesti Eiropā, apvienotajā karalistē lielā mērā, bet eh, Eiropas Savienībai ir jānodrošinās ar nacionālās drošības un juridisku ko pārbaudi ārvalstu investīcijām. Paldies par jautājumu. Tāds mazāks komentārs par Deri Pasku, ka viņa uzņēmumu, nu tam pievēroja sankcijas ASV uzņēmumu. Un tur notika izmaiņas, bet eh, bija ekonomiskās sankcijas, kas ietekmēja uh, Eh, cenas un piegādi alumīnija tirgu. Par šīm vīrpuļu durvīm es domāju, ka šis gala drauds kas saistās ar paļaušanos uz finanšu pakalpojumiem un šo plašu atkarību no Krievijas naudas un NVS, un tas lielā mērā saistās ar politisko ietekmi, vairāk nekā kādiem individuālajiem rīcības gadījumiem vai eh, korupcijas gadījumiem. Te ir kas vairāk kā tikai bankas. Uh, te ir iekļaut aktīvu pārvaldītāju, um, grāmatveži, juristi. Jautājums par to, kā regulēt, kā uzraudzīt uh, to efektīvā veidā. Bet ir skaidrs, ka tā ir problēma visur, bet jo īpaši valstīs, kur ir uh, šīs uh, ārpakalpojumu finanšu sektors, kur ir liela ietekme un šie pakalpojumu sniedzēji ir daļa no sistēmas. Uh, Jūs minējāt Portugāli. Un tas parāda arī to, ko var darīt labāk. Pat pastāvošā satvara ietvaros daudzas Portugāles bankas ir tikušas iesaistītas Angolā. Tur aktivitātēs es nezinu, kā tur situācija ir attīstījusies, bet interesanti ir tas, ka vismaz divas bankas ieguva Izabela Centers un Banka Un tika sākts uh, tiesvedība pret uh, uzraugiem un tika nu, secināts, ka ir pārkāptas Eiropas tiesības. Bet, lai nu kā es neatceros precīzu chronoloģiju, bet sākumā Portugāles iestādes un tad Eiropas centrālā banka atbildēja, bija atbildīgs par mm, šīm izmaiņām. Tātad uh, ir šī prudenciālais regulējums, kuram vajadzētu novērst šo notikumu. Tātad jums var būt labākie likumi, vislabākā uzraudzība, tā sistēma, bet ja tas netiek eh, īstenots, tad tam nav nekādas jēgas, un ja tas vēl iet tālāk par naudas atmazgāšanu, tad, eh, nu, kā tas var būt, ka tiek iegūts Portugāles bankas no vienas no koruptīvākajām valstīm, bet uh, Un to nevajadzētu būt tā, ka to būtu grūti novērst. Es vēl pavisam īsi komentēšu jautājumu par to, ka Londona varētu kļūt par Singapūru pie Temzas pēc Brexit. Es domāju, ka tas ir liels risks. Un arī Han Džermijs Hunters, Tereza Meija to pieminēja pirms tam ar lietu ministriju ļoti sargā ārvalstu teritorijas, kas ir nodokļu paradīzes nereti. Pēc Brexit visticamāk, lai kāds arī nebūtu rezultāts, lobiju spēks eh, Londonas Citijai kļūst tikai spēcīgāks. Tā ir viena no industrijām, kur eh, varētu būt vēl lielāks spēks, un tā tad būs vēl lielāks eh, lobijs šajā jomā, un apvienotās karalistes uh, aiziešana nozīmē to, ka valdība, Britu valdība nevarēs uh, likt sadzirdēt savu balsi Eiropā. Un tātad tā mazāk aizsargās uh, savas aizjūras teritorijas pret kādiem citiem noteikumiem. Varbūt viņi mēģinās uh, kādas uh, kompensācijas paredzēt un pat padarīt viņiem dzīvi vieglāku ja būs kāda drauda no ārpus un mm, mēs būsim ārpus Eiropas, tad būs e, šie riski, ka mēs varētu virzīties pretī bīstamām situācijām un, no, un te virzītos pretī kaut kādai Panamas situācijai, kas būtu liels draudz tirgū. Sīvojā. Lūdzu, maitē. Jā, paldies visiem trim Sí, muchísimas gracias. Lielas paldies visiem trim. Tiešām lieliska prezentācija, gan tīri analītiski, gan arī no ieteikumu viedokļu un arī stimuliem, lai risinātu šo milzu risku, kuru pieminējām, ka kleprokāti trešajās valstīs uh, Um, rada tādu traipu attiecībā uz korupciju ļoti būtiskos sektoros, mums dalību valstīs un arī uh, tīri, ja raugāmies no vēlēšanu draudiem, jo, ja klikptarkātiem ir ģeostrateģiski intereses, tad ir milzu riski mūsu pašu demokrātijām. Jūs uh, runājāt arī par uh, to, ka vajadzētu palielināt atturēšanas slieksni. Viens, viens no līdzekļiem, kurus pieminējāt, bija tas, ka tiešām uh, vajadzētu būt pietiekami kvalificētam personālam, lai būtu efektivitāte piemērojot noteikumus un noveiktu vajāšanu pret naudas atmazgāšanu un saistītajiem pārkāpumiem. Šobrīd viena no lietām, pie kuriem arī esam strādājuši šajos gados, bija jautājums par trauksmes cēlāju aizsargāšanu. Tas ir ļoti svarīgs veids, kā noskaidrot uh, legālās un nelegālās aktivitātes, kas notiek un kuras eh, neiespējami noteikt. Šobrīd eh, zinām, ka vairums no cilvēkiem, kas mēģināja atmaskot šādu veidu pārkāpumus, nu, viņiem viss slikti beidzās. Ir bijuši šie gadījumi, kad mēs varējām arī dzirdēt konkrētas liecības šeit, un nu, tāpēc es jums vēlējos uzdot jautājumu. Vēl bez centieniem piemērot jūsu ierosinājumus Vai jūs uzskatāt, kā paši šie noteikumi var tikt izmantoti, lai eh, šie trauksmes cēlāji eh, par eh, noziegumiem, kas tiktu piemēroti, viņiem varētu paredzēt kāda veida stimulus, tā lai būtu vairāk iespējas iegūt informāciju, kas mums nepieciešama, lai pieliktu punktu tik daudzām mul, vairāku miljonu uh, saistītām operācijām un saistītiem noziegumiem. Paldies! Stēslam. Jā, thank you. Olsan kungs, jā, paldies. Ļoti augstu novērtēju jūsu pieminētos komentārus par kleptokrātiju. Korupcija ir augsta līmeņa hibrīda kara instruments kur tiek nopirkti politiķi. Krievi nepērk valstis, bet gan partijas politiķus un dara to no dažādām partijām. Un tas ir ļoti ērts, lēts ekonomisks veids, kā panākt ietekmi. Tam ir nepieciešami ļoti skaidri caurskatāmības noteikumi gan naudas atmazgāšanas jomā, gan attiecībā uz tiem politiķiem, kuriem ir eh, jāatklāja savi ienākumi, aktīvi, konti, kas ir spēkā dažās valstīs, bet ne visur. Vēl viens aspekts ir tāds, ka Krievi izmanto tiesu sistēmu savām vajadzībām. Krievijas tiesu institūcijas pieprasa to, uh, lai dažādas valstis eh, pieņem tie, Krievijas tiesu spriedumus un uh, Krievijas izdotos aresta orderus. Piemēram, ir viens cilvēks, kas septiņas kas septiņas reizes ir ticis arestēts, tas ir šeit zālē Bils Brauders, pamatoties uz uh, Krievijas uh, arestorderi. Tāpat arī ir uh, pie pieprasījuma ASV, lai sniegtu informāciju. Tāpat tiek pieprasīta bankrota likuma īstenošana, dažāda veida Krievijas tiesas spriedumi, kas ir jāņem vērā. Un šeit Eiropas Savienībai vienkārši ir jāatsaka šādu ļoti daudzu Krievijas tiesu spriedumus, jo tie nebalstās uz tiesiskuma principiem un tas ir radījis īpašas problēmas Kiprā, bet ne tikai tur. Un šis jautājums tiešām ir jānokārto daudz plašākā apjomā. Paldies! Sākumam, sākuma runas daļā jūs pieminat korupciju finanšu sektorā kā iespējamu vēlēšanu draudu, un es uh, piekrītu, ka uh, Um, dažādos vēlēšana apgabalos var novērot šādu reālu risku. Un viens no skaidriem piemēriem, ko gribu pieminēt, ir pirmās Čehijas uh, noguldījuma kredītbankas uh, aizdevums uh, Nacionālajai Francijas labējai partijai, Lepēnas partijai, un nesen tikuši publicēti pētījumi par šo lietu, un ir konstatēts, ka Krievijas amatpersona izmantoja Čehu banku licenci, kas vēlāk tika atsaukta, kad tika notic šis darījums, un vēl tika konstatēts, ka šī vairāku miljonu eiro aizdevums, kas tika nodots tālāk Nacionālajai frontei, pēc bankas likvidācijas procesa parādījās apdrošināšanas jomā, tur konstatēja, ka sākumā šis aizdevums tika nodots uz čaulis kompāniju, tad militāru kompāniju, kas uh, īstenojas dažādus iepirkumu līgumus dažādās valstīs, tostarp arī Sīrijā, un šeit arī ir redzams uh, sasaists ar Krievijas aizsardzības un izmeklēšanas dienestiem. Un šeit ir redzams skaidrs saits. Jūsu otrs jautājums attiecībā uz ziņotāju aizsardzību manuprāt, eh, Braukungs par to labāk var izteikt, Baraukungs par to labāk var izteikties, es eh, tam piekrītu, taču aiz, ziņotāju aizsargāšanu un eh, viņu iedrošināšanu ziņot palielinās tos gadījumu skaitu, par kuriem mēs uzzināsim, un šīs lietas kļūs arī daudz spēcīgāks, jo jums ir pieejama iekšējā informācija. Taču mums ir jābūt uzmanīgiem, jo, ja pat būs ļoti spēcīgas lietas, būs ļoti grūti, piemēram, nesen Spānijā. Uh, ir gadījums ar um, nā, Krievijas naudas līdzakļu atmazgāšanu ar bankām, kur uh, ziņotājs uh, pēc tam tiek tiesāts. Situācijas tiešām ļoti sarežģītas, bet par to mums ir jāstrādā nākotnē. Bruka kungs, uh, mazliet par ziņotāju jautājumu. Esmu saskāries ar daudziem ziņotājiem kā žurnālists un gandrīz visi ir tikuši iznīcināti, pat ja ir guvuši kaut kādus panākumus. Viņi ir guvuši zaudējumus personīgās dzīvēs, bez, ir bez darba. Tas tiešām ir ārkārtīgi smags um, dzīves lēmums. Un, ja um, jūs tiešām vēlaties, lai šādi ziņotāji būtu, tad tiešām ir jābūt uh, kaut kādai kompensācijai kā ASV. Iespējams, ka ASV tas bija Birkenfelds, kas saņēma, kas ziņoja par IVS e nodokļu nemaksāšanu. Un ir skaidri redzams, ka tas, kas tika panākts attiecībā uz izvairīšanos uh, no nodokļu maksāšanas, uh, netiktu panākts, ja nebūtu bijušie ziņotāji. Un tad to pašu vajadzētu attiecināt uz naudas līdzekļu atmazgāšanas nozari. No jo katrā gadījumā šeit eh, cilvēki nevēlas, lai informācija tiktu atpuš, pa, atklāta, taču eh, šeit vajadzētu būt starptautiskiem stimuliem. Un vajadzētu parūpēties, lai šādi ziņotāji nesasņemtu, piemēram, vēlāk čeku no Kremļa atkal par to, ka viņi ir ziņojuši. Nu, iespējams, ka Eiropas Savienībā ir sava veida sistēma un citur cita, bet varētu kaut ko šeit tiešām izstrādāt. Uh, Nākamais no zaļiem un Gīgold kungs lūdzu. Paldies! Daži no jums pieskārās vienam jautājumam, un mēs par to līdz šim daudz neesam diskutējuši šo īpašo komiteju laikā, proti Kipras loma visā Eiropas Savienības finanšu sistēmā kā arī runājot par netīro naudu, kas ieplūst Eiropā vai kas tiek tālāk nodota. Vēršoties pie Kišambauma kunga, tā kā jūs esat publicējies par šo jautājumu arī agrāk, vai jūs varētu mums pastāstīt, kāda ir uh, Krievu naudas klātbūtne Kipras banku sistēmā, kāda ir šeit īpašnieki? Un jums visiem trim gribu uzdot jautājumu, vai jūs varētu sniegt uh, pārskatu par to, cik jūsuprāt Kipras e, amatpersonas ir e, nopietni apņēmušās īstenot nelegāli iegūt naudas līdzekļu atmazgāšanas apkarošanas e, normas. Lūdzu, dalieties ar saviem zināšanām šajā jomā. Kiršenbaum kungs. Sākumā par Krievu naudas klātbūtni Kipras banku sistēmā. Vēsturiski tas tā ir bijusi ļoti liela. Kipras valdība ir paziņojusi sekojot dažādiem pasākumiem, nešanajiem skandāliem ar ASV. Tātad ir paziņojis par veselu virkni reformu un to, ka pateicoties šīm reformām ir ievērējami Krievu naudas depozītu samazinājumu Kiprā, par ko liecina arī nesenie skaitļi. Iespējams, tā ir taisnība, taču diez vai šiem skaitļiem, šiem skaitļiem var ticēt jo tie, ne, tie netiek apkopoti par patiesiem labuma guvējiem. Viņi vienkārši eh, atklāja kontus, kuru īpašnieks uh, apgalvo, ka viņš ir Krievijas pilsonis vai arī kur kāds uzņēmums ir reģistrēts Krievijā. Taču tas neliecina par to, cik daudz naudas šeit patiesi ir, jo iespējams tā ir pārvietot uz Eiropas Savienību vai citiem uzņēmumiem, taču vēsturiski šīs summas ir ļoti lielas. To atspoguļoja arī lielākās eh, Kipras bankas eh, glābšanas gadījumi, kur eh, Krievu bankas glāba šīs, Krievu glāba šīs bankas, jo bija ļoti liela ieguldījuma. Runāt par otro jautājumu par struktūrām. Es runāju par Kipras standartiem, ļoti lielām uh, bankām. Kipras banka, 50% tirgus daļa, Helēņu banka, kas ir kļuvusi lielāka un RCB, kas agrāk tika dēvēta par Krievijas komercbanku, tās, tad ir vēl nelielas bankas kā Kipras attīstības banka un citas Eiropas bankas. Taču šīs trīs galvenās bankas ir ļoti ievērojamas, tur darbojas ļoti daudzi Krievu direktori struktūrās, tātad pēc glābšanas Kripas bankā tika ieviests eh, Luksemburgs, kurš eh, ram ir eh, cilvēki valdē un kas sastrādājas arī citās padomēs. Viņš ir arī lielākais akciju turētājs un kopš aprieļa viņš ir pakļauts ASV sankcijām. Tas attiec uz Rotenburgu kungu un ir redzams, ka viņam ir ļoti liela tekme šajā bankā. Runāt par Helēņu banku. Lielākais turētājs ir amerikāņu banka, bet otrs ir video spēļu kompāniju. Uh, kur īpašnieks arī ir Krievijas pilsonis ar lielu uzņēmējdarbības daļu Krievijā, un ir redzams, ka ir sasaistes ar eh, NVS valstīm. Tāpat eh, vēlos pieminēt, ka tikuši uzdot daudz jautājumu, kā šīs bankas tiks, dank, bank, banku daļas tika iegūtas. Un tad eh, trešā banka RCB, kas piederēja otrai lielākajai Krievijas bankai, un kuru pēc tam iegādājās daļai privātā Kipras banka, kas pagājušajā gadā sagruva, un um, direktors ir Zamarina kungs, kurš vēl projām ir savā amatā, un nesen Kipras avīzē intervijā viņš minēja, ka viņa banku iegāda tika fondēta tikai no RCB, un tas atkal rada jautājums par to, kad ir cik adekvāti šie līdzekļi tikuši iegūti un aktīvi. Šeit ir skaidrs no redzamas sasaistas ar Krievijas ietekmi. Šeit tiešām ir novērami ļoti liela Krievu naudas ietekme banku sektorā, Kiprā, uz finanšu sektoriem, sākot ar kontu pārvaldību, brokeru darījumiem, iesaistot grāmatvežus, juristus un tā tālāk. Tātad Kipras ekonomika ir ļoti atkarīga no uh, eh, NVO valstu ietekmes, un šeit ir ļoti grūti kaut ko mainīt. Olsona kungs, liels paldies! Jūs ļoti lieliski analizējāt, taču vēlos ko piebilst. Ar banku glābšanas pasākumiem 2016. gada krīzes iespējā ir ļoti skaidrs, ka tā nauda, kas tika ieguldīta, bija ļoti netīra, jo visa tīrā nauda jau bija pametusi. Bija tāds brīdinājuma periods, jo banku kr krīzi izraisīja grieķu obligācijas, kas tika defaultētas, manuprāt, 2012. gada martā, un tad notika sagravums, krīze. Tātad ik viens, kas kaut ko saprot no eh, finansēm, no naudas, eh, izņēma savus līdzekļus. Un Kipra vienmēr ir bijusi tranzīta valsts. 2013. gadā veicām pētījumu par Krievu naudas ietekmi Kiprā un konstatējām, ka tie bija 36 miljārdi dolāru, kas ir ievērojams naudas apjoms, taču tikai 14 miljārdi eiro tika efektīvi īstenoti pašā Kiprā no šiem līdzekļiem, pat mazāk. Un 70 tūkstoši Krievu pilsoņi dzīvo Kiprā. Viņiem noteikti tagad jau ir um, Kipras pilsonība, un Limasolā var novērot plakātus, kas ir Krievu valodā. Ļoti daudz no tiem reklamē uh, dzīvokļus, kuri tiek pārdoti Pēterburgā un uh, Maskavā, kur cilvēki ir noguruši un vēlas uh, dzīvot saulītē. Taču Kipras uh, institūcijas apgalvo, ka dara ļoti daudz, lai attīrītu sistēmu. Turklāt tās uzstāja par pilnvērtīgu datu atklāšanu, par patiesajiem labumu gulvējiem. Saskaņā ar 4. un 5. Eiropas Savienības Nīlu direktīvu Tātad izskatās, ka valsts cenšas ievērot šīs normas, tāpat arī tā apgalvo, ka ir slēguši 50 tūkstošu banku kontu, jo uzskatīja, ka nav īsti skaidrības, kur nāk līdzekļi šajos kontos. Tātad ievērojams lietas jau ir paveiktas, taču runājot par RCB banku, par kur runāja Džoša Panamas dokumentos, mēs konstatējam, ka RCB nodrošināja aizdevumu Putina bērnības draugām Radukinam 650 miljonu dolāru apmērā, kas netika atmaksāts. Tā vietā Krētas Gruzijas banka nopirka RCB no NTB un tādā veidā vienkārši noslēpjot uh, šāda aizdevuma pazaudēšanu. Tātad šeit vēl ir daudz uh, darāmā sistēmā, taču Kipras iestādes apgalvo, ka ļoti aktīvi rīkojas šajā nozarē. Lielas paldies! E NF Nikolā Pejo, lūdzu. Paldies, dāmas un kungi! Es uh, Gribēju pievērsties Moktāra Abliezevu gadījumam, kas ir Kazahijas pilsoņis, kurš saka, ka viņu vajā politiski Maskavā un Astana. Viņu, viņu valstī notiesāja par to, ka viņš piesavinājās vairāk kā 6 miljārdus dolāru no 2005. līdz 2009. gadam jo viņš bija administratīvās padomas priekšsādātājs pēdējā bankā Kazahijā. Tātad 6 miljārdi dolāru. Uh, Viņš aizbēga uz Angliju, pēc tam Briti viņu arestēja, pēc tam Francijā viņš tika aizturēts, jo bija starptautiskais eh, arestu orders, eh, un arī Kazahija, Ukraina un Krievija bija iesaistīta. Un 2012. Eh, gadā tiesa Londonā apstiprināja šo naudas piesavināšanos 4 miljārdu dolāru apmēros. Un tiesas procedūrā Londonā Viņš sniedz nepatiesu informāciju un arī viltots dokuments. Līdz ar to Londonas tiesa abi Jezova kungu notiesāja uz 22 mēnešiem par uh, uh, tiesu maldināšanu, bet pēc tam viņš uh, patvērās Francijā, kur pēc tam uh, izdošanas uh, dekrēts tika izsniegts un uh, procedūra pret abi Jezova kungu. Um, Uh, viņš vērsās apelācijas tiesā un uh, tā, tā lieta tika atsākta Kazahstānā, kur uh, ir aizdoms par to, ka viņš pasūtīja Jāzanta Atišēvu banķieru Kazahijā nogalināšanu, kurš bija Turanelem bankas priekšsēdētājs, un 2005. gadā abi Jezev kungs kļuva par administrācijas padomas priekšsēdētāju šajā bankā. Tad, kad uh, Mm, tātad viņš um, atrodas um, trimdā, un viņš uz, uh, uzsāka fondu Open Dialogue, Dialogue, un tagad ir uh, jautājums par to, kā tiek finansēts šī fonda aktivitātes, un viņš grib konkurēt ar Džordžu Sorosu, acīm redzot. Uh, Man jautājumi, vai mūsu viesi zina, kur šobrīd atrodas Abiezo kungs, vai viņš ir Francijā, vai jums šķiet pieņemam tad, ka viņš var tā brīvi um, šādā cilvēktiesību valstī staigāt un dzīvot? Otrakārt, vai jūs uh, esat satraukti par šiem miljārdiem dolāru, ko viņš ir piesvinājies, un ja tā nav, uh, Eh, varbūt vajadzētu tomēr um, uzsākt izmeklēšanu. Un priekšstādātāja kungs, vai jūs uh, varētu um, apsvērt iespēju šajā komitejā organizēt uh, uzklausīšanu tieši par šo lietu, apjēzovu lietu? Un viņš tiek uh, izsludināts par uh, Kazahstānas, Krievijas, Putina uh, ienaidnieku. Un uh, vai tiešām viņš ir nevainīgs vai nav nevainīgs. Uh, Es domāju, ka šī te sistemātiskā Krievijas un tās sabiedroto nomēlnošana uh, nevajadzētu to turpināt pieļaut. Thank you. Well, I would... Lielas paldies! Es atbildēšu pēdējo jautājumu par iespējumu uzklausīšanu. Kā jums zināms, uzklausīšanai ir nepieciešama koordinātori vietošanās no politiskajām grupām. Uh, un tad eh, priekšsēdētāja konferencē, bet tā kā mēs jau esam mandāta beigu posmā, tad ir skaidri redzams, ka nav, nebūs iespēja tikt galā ar šo jautājumu. Bet varbūt kāds no jums vēlas komentēt šos uzdotos jautājumus? Kiršenbaum kungs, es nezinu šo lietu, taču noslēdzošais punkts. Proti, ka kāds var nozakt Krievijā naudu un tad apgalvot, ka ir politiskās opozīcijas vajāta persona. Nu, tā tas varētu būt, taču man nav tiešām informācijas par šo lietu. Osunkungs, jā, es pazīstu šo lietu, manuprāt, ir ārkārtīgi grūti vērtēt šāda veida lietas, tādēļ vienkārši atturēšos no jebkāda viedokļa paušanas. Labi, liels paldies! Ar to mēs esam noslēguši šo paneļu daļu. Vēlos sirsnīgi pateikties mūsu viesu runātājiem. Esmu pārliecināts, ka mēs saņēmām ļoti interesantu un nozīmīgu ieguldījumu turpmākā pārdomām un darbām. Liels paldies, kungi, jums! Ar to noslēgšu šo paneļu sadaļu un turpināsim pēc trim minūtēm ar otro paneļu daļu. Paldies! Thank you. Well, Darbie kolēģi, sagatavosimies uh, nākamajai diskusijai TAX 3 komitejā. Sāksim otro diskusijas daļu, kur mēs runāsim par konkrēto magnītiska lietu. Gribētu sveikt mūsu runātājus, Bils Brauders, sveic jūs šeit, Brauderkungs, kurš ir Hermitage Capital Management izpildirektors un dibinātājs investīciju fonds, kurš bija lielākais investors Krievijā. Uh, Saskaņā ar investīciju portfeli pēc desmit gadu uzņēmētarbības uh, Krievijā 2005. gadā Brauderkungam aizliedza iebraukt Krievijā, uh, attaisnojot to ar nacionālo drošību. Uh, 2009. gadā cietumā gāja bojā Sergejs Maņitskis, Krievijas jurists un revidents, kurš Brauder kompāniju pārstāvēja un Braudera kungs lobēja, lai kongress pieņemtu tās augto Magnītiskā likumu, lai sodītu cilvēktiesību pārkāpējus Krievijā. To parakstīja Baraks Obama 2012. gadā šo likumu. Un ļaujiet man sveikt arī Ginteru Šīrmēru, kurš ir eh, juridisko tiešu eh, juridisko lietu un cilvēktiesību komitejas sekretārāta priekšsēdētājs eh, Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā, kas ir atbildīga par ziņojumu par Magnītska lietu, par sankcijām, kas tika apspriesta Eiropas padomas parlamentārajā asamblējā 22. janvārī šogad. Sveicu jūs šeit. Katram runātājam būs uh, laiks ie, ievadvārdiem. Braudera kungs uh, ir sagatavojis desmit minūšu ievadrunu. Lūdzu jums vārds. Paldies par papildus laiku priekšsēdētāji, un paldies par šo ielūgumu, lai varu pastāstīt šo stāstu. Stāstīšu par naudas atmazgāšanas aspektu Magnītiska lietā un man ir eh, PowerPoint prezentācija, un es gribētu vērst jūsu uzmanību uz ekrāniem, kas ir visapkārt. Prezentēšu šo uh, prezentāciju, centīšos runāt ātri, lai varu ietilpt laikā. Magnitska stāsts sākās 2007. gadā kad eh, tika pastrādāts milzīgs finanšu noziegums, 230 miljoni dolāru nodokļu naudas, kas man, ko mans uzņēmums bija samaksājis Vāt, Krievijas eh, um, valdībai, uh, tika nozakts. To nozaga Krievijas sistēma būtībā. Sergejs Maņitskis, mans jurists, uh, izmeklēja šo noziegumu, atklāja to un pēc tam liecināja pret uh, ierēģiem, kas bija iesaistīti šajā noziegumā. Uh, Eh, kā atriebība par viņa liecību. Viņš tika ārestēts, viņu uh, spīdzināja 358 dienas un 2009. gada 16. novembrī viņu 37 gadu vecumā nogalināja. Pēc viņa nāves es uzsāku kampaņu, lai panāktu tiesiskumu šajā lietā un bija divas kampaņas daļas. Pirmkārt, politiskā, uh, politiskais taisnīgums, uh, tā es to saucu, šis magnītiskā likums un kriminālais tiesiskums, uh, um, kur tika uzdots pavisam vienkārši jautājums, kurš saņēma naudu, uh, par kuras nozakšanu uh, ziņoja Sergejs Maņīckis, tātad kurš saņēma šos 230 miljonus dolāru. Par to gribētu īsi šodien izteikties. Un es domāju, ka šeit ir virkne um, interesants informācijas, ko saņēmām. Pirmā um, lieta bija no Aleksandra Pelipnīčna, viņš bija Krievijas uh, um, uzņēmuma um, dalībnieks, viņš kā trauksmes cēlājs vērsās pie mums ar informāciju, un informācija, ko viņš mums sniedza, bija tāda, ka uh, tas cilvēks, kurš Krievijas valdībā bija atbildīgs par šo nelegālo uh, nodokļu atmaksu 230 miljonu eiro dolāru apmērā, bija Olga Stepānova. Uh, Daļa no šīs naudas nonāca viņas e, vīra rokās, un tur viņš to noglabāja kredītsvīs bankā. Mēs pēc tam, pēc šīs informācijas saņemšanas, e, sūdzējāmies Šveices prokuratūrā, un viņi iesaldēja šos līdzekļus. Pēc tam Aleksandrs Peleplīčnis e, tika nogalināts 44 gadu vecumā Viņš vienkārši nomira pie savām mājām, un policija to ne, neizmeklēja kā slepkavību. Bet viņam nebija nekādas veselības problēmas. 2012. gadā mēs saņēmām vairāk informācijas par šiem 200 miljonu, 30 miljoniem dolāri, proti, kur nauda nonāca Krievijas banku sistēmā un kā tā aizplūda no Krievijas banku sistēmas un nonāca Moldovā. Mēs uzskatījām, ka tas ir milzīgs panākums, bet tas um, mūs noved tikai līdz Moldovai. Un tomēr um, vēl viens liels panākums mūsu lietā bija, kad uh, organizētās noziedzības un korupcijas ziņošanas projekts, kas ir uh, izmeklēšanas žurnālistu NVO, uh, saņēma Moldovas lietas dokumentus. Un šajos dokumentos viņi atklāja, ka no Moldovas nauda uh, nokļuva Kiprā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Un no šīs informācijas mēs eh, sūdzējāmies attiecīgajām tiesību sargājošajām iestādēm un tika uzsākt izmeklēšana. Nākamais lielās panākums mūsu izmeklēšanā bija no OCCRP un Bērens magazīna žurnālisti, kas atklāja, ka daļa no naudas, kas uh, izgaita caur šiem kontiem, uh, nonāca Ņujorkā. Un ar šo informāciju mēs vērsāmies uh, Tieslietu departamentā ASV, kas uzsāka kriminālu izmeklēšanu, iesaldēja uh, zināms līdzekļus, un viņi atklāja, ka uh, um, dzīvokļi piederēja Denisam Kacivam, uh, kurš ir uh, Piotra Kaciva dēls, kas ir augsts ierēdnis Krievijas sistēmā, un galu galā Kaciva ģimene samaksāja apmēram 6 miljārdus uh, dolāru, lai šo lietu uh, atrisinātu. Uh, Šveicē vai Nīderlandē mēs nesam. Uh, panākuši tik labus rezultātus. Tur arī bija iesaldēta nauda, kas pieder Kacieva ģimenei Šveicē un 3 miljoni Uh, eiro Nīderlandē, un abi konti ir iesaldēti un notiek krimināla izmeklēšanas. Mēs arī no izmeklēšanas Igaunijā uh, spējām atrast naudu diezgan lielā apjomā, kas aizplūda uz Franciju. 28 miljoni eiro tie bija, un no tiem um, Francijas izmeklētāji uzsāka kriminālu izmeklēšanu, viņiem izdevās uh, uh Francijā, Monako un Luksemburgā iesaldēt 3 miljonus dolāru. Un lielākais atklājums varbūt mūsu izmeklēšanā bija tas, ka mēs atklājām 21 kontu Danska Banka uh, filiālē Igaunijā, uh, caur kuriem bija atmazgāti 200 no šiem 230 miljoniem uh, krāpniecisko līdzekļu. Un no, uh, pēc tam mēs sadarbojāmies ar organizāciju Berlīnskī Dānijā, kas ir uh, uh avīze, uh, Un no šīs sadarbības mēs atklājām, ka tie nebija tikai šie 230 uh, miljoni dolāri, kas plūda caur Danske banku, bet vairāk kā 9 miljardi dolāru no šiem 21 konta. Un šis raksts uh, ir laikam Dānijas žurnalistikā viscitētākais raksts, un no šī raksta uh, Mēs uzzinājām, ka Dans, pēc tam Danska banka tātad uzsāka savu izmeklēšanu. No viņu izmeklēšanas Danska banka apliecināja, ka tie nebija tikai 9 miljārdi dolāri, kas plūda caur viņu um, banku, bet 234 miljārdi dolāri, kas no Krievijas un bij, citām bijušajām uh, padomju republikām plūda caur Danske banka aizdomīgās naudas atmazgāšanas operācijās. Tātad tie ir tie panākumi, kurus esam guvuši mūsu lietās. Gribu tikai pievērst jūsu uzmanību tām valstīm, kuras atteicās uzsākt izmeklēšanas. Un tās ir Austrija, Somija, Dānija un apvienotā karaliste. Tad, kad mēs sūdzējāmies Austrijas iestādēm, viņi atteicās uzsākt kriminālu lietu uh, sakot, ka nodokļu noziegums Krievijā nav krimināls nodarījums, kas eh, lik, radītu aizdomas par naudas atmazgāšanu saskaņā ar Austrijas likumdošanu. Somijā mēs atklājām, ka uz uh, Somijas kažokādu uzņēmumu plūda uh, nauda. Uh, Un pēc tam kažokāds tika nogādāts atpakaļ Krievijā, un 2013. gadā mēs vērsāmies tiesības sargājošais iestādēs Somijā, un viņa teica, ka viņiem nav uh, ziņas par šo maksājumu kriminālu izcēlesmi. 2013. gadā mēs vērsāmies Dānijas prokuratūrā, uh, un gribu norādīt, ka tas ir vēl ilgu laiku pirms Danske banka skandāls vispār eh, parādījās atklātībā. Viņi atteicās eh, uzsākt kriminālu izmeklēšanu, sakot, ka um, diez vai uh, šāda izmeklēšana varētu novest pie kriminālas uh, sodīšanas Dānijā. Uh, Un tagad man ir divi slaidi par to, kāpēc apvienotā karalista atteicās uzsākt izmeklēšanu un laika taupīšanas nolūgos ne Eh, lasīšu visas atbildes, bet tikai pēdējā 2015. gadā, tad, kad mēs vērsāmies Nacionālajā eh, noziedzības aģentūrā, mēs saņēmām vēstuli, kas saka, ka šobrīd eh, vietēja krimināla izmeklēšana, kas būtu saistīta ar naudas atmazgāšanu apvienotā kalēstā, nav efektīvākais veids, kā rīkoties. Es nezinu, kāds tad būtu efektīvākais veids rīkoties, ja neizmeklēt, uzsākt kriminālu izmeklēšanu. Un, uh, Kopš eh, tā laika cilvēks, kas eh, bija atbildīgs, eh, tad ir parādījies, ka cilvēks, kas bija atbildīgs par šo atbildi, saņēma norādes no augšas, ka nevajadzētu uzsākt kriminālu izmeklēšanu apvienotajā karalistē. Tātad apkopojot, gribu teikt, ka šajā Magnītiska lietā mēs esam identificējuši um, ehm, 15 valstis. Uh, Bija 16 eh, izmeklēšanas un 34 eh, miljonu dolāru ir eh, iesaldēti piecās valstīs, un mēs vēl netuvu nesam pabeiguši izmeklēšanu. Tātad, ko tad es esmu secinājis? Korumpēti Krievu ierēģi ir izstrādājuši vienu no izsmalcinātākajām naudas atmaskāšanas schēmām pasaulē. Te ir vairāki līmeņi. Pirmais līmenis ir virkne Krievijas banku, otrais līmenis ir Moldova, Ukraina, Kazahstāna un Kirgistāna. Nākamais līmenis ir četras vājākās valstis uh, naudas atmazgāšanas kontekstā - Eiropas Savienībā - Kipra, Latvija, Igaunija un Lietuva, un pēdējais uh, līmenis ir šīs naudas sadala pa um, Um, būtiskām uh, finanšu uh, jomā valstīm uh, Eiropas Savienībā un arī ASV. Kas tad guvie guvums no šī nozieguma? Es domāju, ka tas ir tikai pagaidā. Mēs esam identificējuši, ka 800 tūkstoši dolāru saņēma Sergejs Roldūgins, kurš ir slavenais čēlists, kuru um, redzējām arī Panamas dokumentu kontekstā, izskatās, ka viņš ir uh, uh, Putina uzticības persona 2,1 miljonus dolāru, Denis Kacivs, uh, kad uh, ir notiesāts uh, Amerikā. Pietras Kacības, viņa dēls ir Krievijas dzelzceļa vicepriekšsēdētājs, un kā jau es minēju, uh, 11,7 miljonu dolāru Vladlens Stepanovs, kurš ir Olga Stepanovs vīrs, kas ir nodokļu iestādes direktore, 28. nodokļu biroja direktēra un 266 tūkstoši eiro. Mēs sen atklājām, ir saņēmusi Tatjana Liksutova, kur ir Maksima Liksutova sieva, Maskavas vicemērs sieva. Un tas ir tikai sākums. Noteikti pa, nākotnē parādīsies vēl daudz vairāk vārdu. Ko tad šie cilvēki iegādājas? Eh, ko viņi par šo naudu pērk? Eh, privātās lidmašīnas, nekustamos īpašumus, luksus automašīnas, eh, maksāja arī par privātskolām, um, juvelieru izstrādājumus, jahtas un tā tālāk. Uh, bet šī nauda ir izmantota arī citām lietām. Mēs atklājām, ka daļa naudas, šī ir sarežģīta schēma, bet nonāca Isa Alzajeda rokās. Viņam bija konti Kiprā, viņš ir ASV sankciju sarakstā par to, ka viņš atbalsta Asāda režīmu ķīmijas, ķīmisko ieroču programmu. Tātad būtībā nauda, kas tika nozakta Krievijas valdībai, tika izmantota uh, uh, Krievijas valdības melnajām operācijām, lai atbalstītu terorismu un karu Sīri. Sīrijā. Gribu norādīt arī to, ka tā pati atmazgāšanas sistēma tika izmantota mm, arī uh, Azerbaidžāns un citos laudrabātos. Un uh, gribētu norādīt arī vienu satraucošu lietu. Uh, naudas atmazgātāji, kas atmazgāja šos uh, Magnitska lietas miljonus, izdarīja to desmit dienās. Mums ir bijuši vajadzīgi desmit gadi, uh, un uh, dažādu juridikciju sadarbību, lai nonāktu pie šī secinājuma. Un tas bija tikai tāpēc, ka mans jurists tika nogalināts, un es to padarīju par savas dzīves misiju, panākt tiesiskumu, taisnīgumu šajā jautājumā. Es nedomāju, ka viena tiesības sargājušā iestāde varētu kaut ko tādu izdarīt, kas ir ļoti satraucoši. Ir ļoti grūti atklāt uh, šādus milzīgus naudas atmaskāšanas apjomus Eiropas Savienībā. Kādi ir mani ieteikumi? Pirmais ieteikums. Uh, Tāpēc, ka tas um, aizņem tik ilgu laiku, līdz cilvēki dalās ar informāciju, dažas uh, valstis vispār negrib sākt naudas atmaskāšanas izmeklēšanas. Vajadzētu būt centralizētai Eiropas Savienības struktūrai, kas savāc visu banku informāciju, un šai struktūrai vajadzētu ne tikai um, apkopot šo informāciju, uh, izmeklēšanas nolūkos, bet arī uh, krimināla vajāšanas nolūgo, nolūkos, un būtu šie uh, informācija jāpiedāvā kā piedāvājumu tiesību sargājošajām uh, iestādēm, un tas varētu dot iespēju tiesāt vainīgos. Mans otrs ieteikums ir uh, paplašināt um, uh, šo te ierobežojumu statusu. Es biju Dānijā un. Uh, jā, tātad pa, pagarināt uh, noilgumu Um, un Dānijā man teica, ka pieci gadi ir noilgums šādiem noziegumiem. Tas ir smieklīgi, jo īpaši tāpēc, ka 2013. gadā viņi atteicās uh, uh, uzsākt kriminālu izmeklēšanu, kad bija pagājuši pieci gadi kopš uh, nozieguma, bet noilgumam vajadzētu vismaz būt desmit gadiem, un tam ir jāsākas tikai tad, kad tiek atklāts noziegums, nevis kad, tad, kad tas tika pastrādāts. Un otrs, iet, trešais ieteikums ir apvērsta pierādījuma pienākumu tātad eh, tā ir Nīderlandes pieeja. Cilvēkiem, kuri tiek turēti aizdomās par naudas atmazgāšanu, viņiem būtu jāpierāda, ka viņu iegūtie līdzekļi ir iegūti likumīgi, nevis otrādi. Un tādējādi mēs varētu uh, izvairīties no šīm te sarežģītajām situācijām kur eh, valdībām Eiropā ir jāvēršas pie Krievijas valdības un jāprasa juridiskā palīdzība. Tad, kad ASV eh, valdība prasīja juridisko palīdzību eh, prevazolietā Krievijas, Krievijas valdībai, tad juriste um, sagatavoja atbildi no Krievijas valdības, ASV valdībai, sakot, ka Krievijas valdība uh, nesniegs informāciju, un viņi to uzzināja, ASV to uzzināja no viņas ēpastiem, un viņu tagad apsūdz par uh, tiesliet, tiesas maldināšanu. Un uh, būtībā ir skaidrs, ka Krievija nesniegs informāciju nevienā no šīm lietām. Līdz ar to sistēma ir jāmaina. Citādi lielāko daļu lietu nevarēs uh, uh izskatīt un nevarēs uzsākt kriminālu vajāšanu. Thank you very much, Mr. Pravda, for your comprehensive presentation. Lielas paldies uh, par jūsu prezentāciju un rekomendācijām. Tagad uh, Šermer kungs. Labu pēcpusdienu, liels paldies par to, ka uzaicinājāt mani iepazīstināt ar parlamentārās asamblējas ziņojumu par Sergeju Marņitski un eh, vēl vairāk cīņa pret eh, nesodāmību ar mērtiecīgu sankciju palīdzību. Pagājušā otrdienās ar eh, lielu vairākumu šis ziņojums tika pieņemts un Lords Donalds Ārden, Andersons no apvienotās karalistes bija ziņotājs. Viņš atvainojās par to, ka nav varējis ierasties šodien, jo viņš pēc Strasbūras nedēļas devās uz Londonu. Uh, jaunajā rezolūcijā asamblēja sākumā atsauca savu 2014. Mm, gada rezolūciju 1966. Nepieļaut eh, Sergeja Maģņitska mm, nonāvētāju nesodāmību, un 1966 mm, rezolūcija asamblēja aicināja kompetentās Krievijas iestādes pilnībā izmeklēt apstākļus un notikumus, kad tika nogalināts Sergejs Maģņītskis un saukt vainīgos pie atbildības. Uh, Kā tas tika detalizētāk izklāstīts Andrejs Grossa saistītajā ziņojumā, Magnitska kungs norādīja uz plašo nodokļu atmaksas krāpniecību pret Krievijas valsti un bija runa par to, ka korup bija koruptīvas no vienošanās. Un šī rezolūcija, kas tika pieņemta 14. gadā, bija paredzējusi uh, skaidras sankcijas, piemēram, vīzu aizliegums, aktīvu saldēšanas pret tiem, kas bija iesaistīti kā pēdē, galēju risinājumu. Un 2017. gada beigās asamblēja komiteja secināja, ka Krievijas federācija nav veikusi progresu attiecībā uz asamblējas rezolūcijas īstenošanu. Un tā vietā, lai, sēt, lai vajātu uh, auto īstenotājus, izpildītājus drīzāk tika vajāta Magnitska māte, um, sieva un bijušais klients uh, Viljams Brauders. Un tad, nu, tai asamblēs prezidente Anna Brasora tātad nodeva šo rezolūciju 196 visām nacionālām delegācijām turpmākiem soļiem. Uh, bet eh, Krievijas iestādes joprojām nav veikušas eh, soļus attiecībā pret eh, izpildītājiem, noziegumu izpildītājiem pret Sergeju Magnītski. Un bija pat daži jautājumi, kas nebija skaidri, un asambleja tālāk atzīmē, ka Braudara kungs, kas tagad plaši pasaulē vēršas pret nesodāmību, uh, joprojām saskars ar vajāšanu no Krievijas iestādēm, un jau 2017. gadā asamblēja to nosā, nosodīja savā ziņojumā ļaunprātīgi Interpol sistēmas izmantošanu, ziņotājs Fabricijos, un pagājušā nedēļā būsiet piefiksējuši, ka atkal šomēnes Krievija vēlējās izmantot Interpolu procedūras pret mm, Brauder kungu. Eiropas padomes eh, valstis Igaunija, Lietuva, Latvija, apvienotā karaliskā Kanādā un ASV ir pieņēmušas Magnitska likumus, eh, paredzot mērķtiecīgas sankcijas pret cilvēktiesību pārkāpēju autoriem un labumu guvējiem asamblēja atbalsta šos likumus un eh, to, ka nav runa tikai par konkrētu valstu pārstāvjiem, uh, vai konkrētu noziegumu izdarītājiem, kā piemēram konkrētajā Magnitska gadījumā, un asamblēja piefiksēja, ka um, Kanādas uh, gadījumā, piemēram, Birmas un Venecuēlas ģenerāļi izjūt šīs sankcijas. Atvainojiet, uh, no tulku puses lūgums runāt nedaudz lēnāk. Pagājušā nedēļā asamblēja arī um, atzinīgi novērtēja Nīderlandes un uh, citu iniciatīvu Eiropas Savienības kontekstā pieņemt eh, juridisku instrumentu, kas eh, ļauj piemērot eh, sankcijas cilvēktiesību pārkāpējiem bez geogrāfiskajiem ierobežojumiem. Un tāpat tā ja ir aicinājums Eiropas Savienībā iekļūt atsauci uz šo instrumenta nosaukumu, tātad pieminēt Sergeja Maģņitska vārdu. Viņa vārds pārstāv visus drosmīgos cilvēkus vairākās valstīs, kas zaudējuši savas dzīvības cīņā pret korupciju un atbalstot cilvēktiesības un tiesiskumu. Es vēlētos mm, Lorda Andersona vārdā uzsvērt, ka š, šis pēdējais jautājums ir īpaši svarīgs asamblējā. Sergejam Aņģitska vārds nav e, kļuvis tikai īpaši e, pazīstams un simbolisks cilvēktiesību um, aizstāvēšanas kopienā, bet tas ir arī viens no visplašāk izklāstītajiem uh, gadījumiem, kas saistās ar cilvēktiesību pārkāpumu nesodāmību. Parlamentārā asambleja uh, pirmo reizi aicināja atbrīvot Magaņītiski, kad viņš vēl bija dzīves uh, ziņojumā, kas uh, saistās ar rezolūciju 1685 un kas tika pieņemta 2009. gadā. Tāpat bija vēl viens ziņojums, Marija Luīza Beka no Zaļo partijas arī nonāca pie tiem pašiem secinājumiem. Un visbeidzot, iepriekš minētais Andrēsa Grosa ziņojums piedāvā detalizētu eh, dokumentu analīzi, kas saņemt no vairākiem avotiem, to starp eh, respektablām eh, NVO organizācijām, Krievijas NPM mehānismu un kad paspārnē. Uh, ko vada Valērijas Boršovs, tāpat no mm, izmeklēšanas eh, žurnālistiem un vairākiem citiem dokumentiem no tiesvedības eh, eh, tika saņemti no Magnītiska ģimenes juristiem un ar Broderkunga atbalstu. Tātad Grosa kungs sniedza Krievijas iestādēm plašas iespējas komentēt šos dokumentus, uh, bija divas faktu noskaidrošanas vizītes Mos Maskavā, kur viņš tikās ar iekšļietu ministrijas pārstāvjiem un citiem pārstāvjiem. Un iepriekšējās nedēļas rezolūcijā asamblēja uzsvēra arī kādas priekšrocības ir mērtiecīgām jeb viedām sankcijām, kas vērstas pret e, konkrētiem personām un saistītajām e, kompānijām. E, ka tās ir labākas nekā vispārīgas ekonomiskas vai citas sankcijas pret veselām valstīm kopumam. Asambleja arī aicināja e, tās locekles un novērotājus un Eiropas Savienību nodrošināt e, tādu likumdošanu, kas ir taisnīga un cauradzama attiecībā uz mērķiecīgu sankciju piemērošanu. Visbeidzot, asamblēja aicināja visus iesaistītos sadarboties un identificēt atbilstošas uh, personas, pret kurām vērsties un dalīties ar informācijām. Šajā jomā būšu izsmēlis savu atvēlēto laiku un būšu gatavs atbildēt arī uz jautājumiem, ja tādi būs. Lielas paldies! Šīrmēra kungs, ka aprakstījāt Eiropas padomas ieguldījumu. Tagad sāksim diskusiju ar deputātiem. Pieci minūšu laiks atvēlēts jautājumam un atbildēm. Sāksim ar ETP ziņotāju Nīdermājeru kungu. Lielas paldies! Paldies par to, ka esat klāt. Man jāteic, ka tas ne tikai fascinējoši, bet arī traģisks stāsts, jo Magnītiska. ka Eh, kungs tika nogalināts. Es varu redzēt, ka pateicoties jūsu milzu pūliņiem, Brauder kungs, jūs esat atkļāvis eh, mazu daļu no 230 miljārdu eh, plašās kopainas un kad tika atmazgāti Danska bankā un kas nāca no korupcijas noziegumiem Krievijā un citur. Tātad pirmais jautājums ir šāds. Uh, Kāpēc cilvēki nav ieinteresēti, kāpēc valdības nevēlas iesaistīties, kāpēc privāta izmeklēšana noved pie konkrētām personām? Jo pat ja nevienmēr ir e, traģiski gadījumi, bet daži cilvēki tomēr iegūst šo naudu un var noskaidrot šos labumu guvējus. Uh, Otrs jautājums - tiešas eh, pret konkrētiem cilvēkiem vērstas sankcijas ir viens no efektīvākajiem instrumentiem, kāds ir mūsu rīcībā. Kāpēc dažas valstis saturīgi vērtē iespēju pieņemt likums, mm, izņemot šādus gadījumus kā magnītiska likums? Kāpēc sankcijas netiek izmantotas? Kur ir problēma? Īpaši Eiropas Savienībā, kur ir vērtību ievērošanas princips Mums ir ļoti daudz būtiskas brīvības, cilvēktiesību vērtības. Atbildes šo jautājumu sev uzdevu katru dienu desmit gadu garumā. Atbilde ir tāda, ka dažādi cilvēki ir atturīgi dažādu iemeslu dēļ. Sāksim ar visļaunākajiem iemesliem, un tad virzīsimies tālāk. Ir daži cilvēki, kuri iegūs labumu no naudas plūsmas. Es domāju, jo īpaši apvienotajā karalistē ir daudz Krievijas naudas, kas ir apritē, šī nauda tiek tērēta un maksāta noteiktas Britu sistēmas pārstāvjiem, lai parūpēties par to, ka nekas nevirzās uz priekšu. Mēs esam redzējuši Lordu eh, palātas eh, divu locekļu iesaisti. Pierādījums tāpat arī Šveices uh, Mm, eh, izmeklēšanā septiņu gadu garumā arī Šveices federālās policijas augsta līmeņa darbinieks bija neatbilstīgi izturējies. Un eh, viņa izdevumi ceļojumiem uz Maskavu tika arī aizklāti. Tāpat arī Kipras prokuratūrā strādājošais ir bijis ar saitēm ar Krieviju. Tie ir tikai atklātie gadījumi. Ja tie ir tikai atklātie gadījumi, tad iedomājieties, cik daudz vēl ir to neatklāto. Tad ir eh, vēl nevainīgāki gadījumi, kad cilvēki uzskata, ka tas ir pārāk sarežģīti, mēs nevēlamies problēmas ar Krieviju. Eh, Putins ir eh, ļoti valdonīgs un mēs nevēlamies, lai viņš slikti it, izturētos pret mums. vai kā mēģināt atriepties, un tad vēl ir gluži vienkārši slinkums. Ir cilvēki, kas slikti dara savu darbu, kas vēlas atgriezties mājās pulksten 17. Es vienmēr esmu teicis, ka viens dolārs, kas tērēts cīņā pret ļaunumu, ir e, vairāk vērts kā simts dolāri, kas tērēti darot ko labu. Mm, cilvēki tad nevēlas strādāt šo iemeslu dēļ. Un tīri politiskā kontekstā tieši tas pats. Dažās valstīs ir vai nu korupcijas bailes vai arī slinkums gluži vienkārši. Ja es vēl varētu ko piebilst. Jautājums, ko visi ziņotāji, ar kuriem esmu strādājis, ir uzdevuši un uh, atbild nav raduši, ir kāpēc Krievija visaugstākajā valsts līmenī turpina nesaukt pie atbildības noziegumu izpildītājus, bet gan vajā upurus un tos, kas ir atbildīgi par grāmatvedību. Un viena no tēzēm, kurus izvirzījām, gatavojot grosu ziņojumu, ka tas varētu būt arī vienā no mūsu ziņotāju laudramāta gadījumā senatoru gadījums, kad bija apvērstā naudas atmazgāšana, kur Sergiem Maģņitskim vienkārši bija e, nepaveicās, un viņš parādīja tikai nelielu e, aizberga dāļu lielākais sistēmai, kur ir runa par plašiem fondiem, kur ir Krievija eh, kontrolē to citas valstis, un tad eh, tur tiek izmantots apakšfonds banku ietekmēšanai, nevis uzspiežot kaut ko ja cilvēki, kas iepazīstina ar šo pieeju mums, salīdzināja šo gadījumu 1984. gada pieeju, kad eh, kā Džordža Orvela darbā nevis eh, vāra eh, caur nospiešanu vai ierobežošanu, bet citiem līdzekļiem, un es būtu ieinteresēts. Un tad teikt tā, ka mūsu ziņotājs nekad nav uzdrīkstējies secināt, ka bijis pietiekami pierādījumi šādas tevis apstiprināšanai, bet varbūt ir vēl kādi citi iemesli, kas varētu būt. Jo šis nodokļu kompensācijas krāpniecības gadījums – ir ļoti bieži. Tur tiešām tikai aizberga redzamā daļa no Novojas gazetas ziņo. Bija reportieri, kas arī strādāja pie šiem gadījumiem par finanšu administrāciju, un visi šie saņēmēji no nodokļu kompensācijām. Tur bija viena miljārda dolāru summas. Bija uzņēmumi, kas tika vienā dienā izveidoti tieši šī mērķa labad, un pēc tam uzreiz e, tika arī likvidētas. Jā, nu viņam nepaveicās, Magnitska kungam nepaveicās, viņš tikai parādīja vienu redzamo daļu aizbergam, un pašas iestādes arī nevēlas sevi pakļaut kādām riskantām situācijām. Pietiekam pierādījumu gan mums nav e, bijuši. Uh, par pārējām aizberga daļām šajā rezolūcijā, bet būtu interesanti uzklausīt, kas eh, vēl būtu par to sakāms. Paldies, varam vēl iespējams atgriezties pie šie jautājuma. Es un D līdzreferents Jepe Kofots. Paldies priekšsēdētāji, paldies! Eh, Šimerkungs un Brauderkungs par jūsu prezentācijām. Paldies arī par jūsu atvērtību, jo jūs nosaucāt uzņēmumus, kontus, iestādes, cilvēkus, kas aizstāv visas tām. Man jāteic, ka tā ir viena no lietām, kuras esmu arī piefiksējis šajā atmazgāšanas gadījumā, ka mm, ir bieži vien bailes par juridiskajām sakām, kādas varētu būt saucot konkrētus vārdus. Tāpēc paldies par jūsu atvērtību. Koncentrēšos gan tagad uz Eiropas Savienību. Piekrītu Brauer kunga rekomendācijām. Austrija, Dānija, Somija un apvienotā karaliste nevēlējās sākt izmeklēšanas, kā jūs teicāt, bet vai jums ir kādi kontakti Dānijas gadījumā, piemēram, uh, Vai jūs esat sazinājies ar Danske banku vai FSE? Un kāda bija viņu atbilde, vai viņi nopietni uztvēra notikušo? Un tāpēc varētos jautāt, vai būtu iespējams arī uzdot kādus rakstiskos papildu jautājumus, jo ir tik ļoti daudz lietu prezentācijā, par kurām vēlētos paturpināt diskusiju. Atbilde. Vispirms mēs būtu gandarīti par kādiem papildu jautājumiem. Es ceru, ka tas ir sarunas sākums, kas novestu pie konkrētiem rezultātiem. Mēs nevaram atgriezt Sergeju Magnitski dzīvē, bet mēs varam novērst turpmākus noziegumus. Jā, izdosies to pārvērst, ko, par ko konkrētāk un par rīcību. Iesaistoties sadarbībā ar tiesību sargājošām iestādēm, mēs apkopojam pierādījumus, pierādījumus, kas ir iegūsti no kādas valsts krimināla izmeklēšanas, kurus materiālus varam izmantot arī citu valstu gadījumā. Dalāmies ar šo informāciju, īpaši tiesība aizsardzības regulāt, regulējošajām institūcijām. Mēs nedalāmies ar šo informāciju e, izpildītājiem, e, jo nevēlamies zaudēt pierādījumus vai kavēt reālo izmeklēšanu. Bija grūti pārliecināt pat tās valstis, kurām bija atvērta iz... sākt izmeklēšanu, atbildēt. Reizēm bija nepieciešami gadi, un tad reizēm bija parlamentu locekļu, mēdī, citi cilvēki jāiesaist. Un 2013. gadā Dānijā mēs arī centāmies rīkoties, bet tad bija plašāka informācija eh, presē, un tad kaut kas pavirzījās uz priekšu. Es teicu, ka ir grūtāk likt uh, apvienoto karalisti sākt izmeklēšanu nekā Harvard Brasko atrast. Tātad, nu, neviens eh, papildu pūles nevēlas pielikt, un tāda ir šī konkrētā situācija. Vājā mm, prokuratūras kultūra, kāda ir apvienotajā karalistē un ASV. Tik līdz kāds gadījums viņi uzreiz metas tam virsū. Mm, Francijā, Šveicē ir bijusi tāda robusta attieksme, bet ir tās valstis, kuras vienkārši nevēlas, lai viņiem būtu šī problēma jārisina. Un tas rada spēcīgu stimulu uh, cilvēkiem ar ļauniem nodomiem turpināt darbu. Es nedomāju, ka Danske banka gadījumā kāds tiks notiesāts un nonāks ieslodzījumā. Nu, daudz naudas ir pieejams naudas atmazgātājiem, un ja no vienas puses ir daudz naudas, un no otras puses varbūt uh, ir uh, tikai iespēja tikt atlaistam no darba, tad būs vairāk šādu gadījumu. Bet, ja kāds nonāk cietumā, tad gan uh, tas viss apstājas. No, I, I just specifically want to know, did you have... Es vēlējos noskaidrot, vai jums ir kāda kontakta ar Danske banku. Nē, kontaktu nav, nedz arī kādi kontakti ar mūsu sūdzību eh, mērķiem, subjektiem. Hokmār for EPP has... Gunār Hokmāram no ETP ir divi runāšanas eh, posmi piešķirt, varbūt jūs varat tos apkopot. Paldies Paldies uh, par šīm abām divām prezentācijām. Vēlos minēt, ka mums jau īpaši jāpateic Brauderkungam par šodien sniegto informāciju un par milzīgo darbu, ko viņš ir veicis desmit gadu laikā. Tas mums ir palīdzējis ne tikai saprast to, kā dažas lietas notikt, bet saprast arī, kas īsti notiek. Un arī saprast to, ka ir jāuzzina vēl vairāk. Un visi šie aspekti ir pieti vienādi nozīmīgi. Realtātē patiesībā jūs paveicāt to darbu, ko vajadzēja izdarīt Eiropas Savienības institūcijām. Un, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski šai komitejai, tāpat kā šim parlamentam, uh, iestāties par šo izmeklēšanu un spēcīgi apņemties īstenot Eiropas Magnitska likumu. Tāpat arī šai komitejai vajadzētu piedāvāt veidus, kā var spēcināt citas Eiropas Savienības un nacionālās institūcijas, lai nodrošinātu to, ka mēs varam cīnīties pret finanšu un noziedzīgo karu, un mums ir jāapzinās, ko tas īsti nozīmē. Ne jau naudas atmazgāšanu, par ko mēs tāpat cīnamies. Nē, ka šeit ir pilnīgi cita dimensija, ka tas fundamentāli apdraud Eiropu un mūsu demokrātijas. Es tiešām ceru, ka mēs varam visi plaši vienoties par šo turpmāko ceļu uz priekšu. Vēlos uzdot jautājumu, lai gūtu lielāku skaidrību. Širmerkungs, manuprāt, jūs jau to pieminējāt. Manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka neviens Krievijā netika vajāts, tiesāts par šiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem mēs tagad runājam. Tas ir viens jautājums. Un otrs jautājums Varbūt jau īpaši Brauderkungs var to atbildēt. Vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par drošības apdraudējumu, kas nāk no šiem milzīgajiem naudas apjomiem? Jūs pieminējāt Sīrijas gadījumu, taču, manuprāt, būtu labāk gūt tādu vispārīgāku pārskatu, ko tas īsti nozīmē. Tāpat arī būtu labi no jums uzzināt, kā jūs vērtējat trūkums, vājums, kurus mums Dāņu kolēģis pieminēja. Proti, kādēļ tas nav noziegums? Tādēļ, ka iestādes nesaprot to, vai vienkārši trūkst likumu, vai trūkst kaut kādas atbildes. Tāpat arī būtu labi no jums uzzināt, uh, un jūsu prezentācijā bija iekļaut šie vājie punkti Eiropā. Kipra un citas valstis. Olsunkungs arī pirms tam runāja par Kipru. Taču varbūt jūs varētu vēl padziļināt, pastāstīt, kādēļ šīs valstis ir šīs va tik vājas, šie vājie punkti. Es domāju, ka mums ir sava izpratne par to, taču būtu labi dzirdēt sīkāks detaļas no jūsu puses. Un tad arī labprāt gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, kā, var, kā mums rīkoties, lai izveidot šo magnītisku likumu realitātē Eiropas Savienībā. Manuprāt, ir pienācis mirklis, lai veiktu spiedienu uz dalībvalstīm, uz augstās pārstāvs kundzi, visām Eiropas Savienības institūcijām. Protams, ka ir jāsāk rīkoties. Paldies! Lielas paldies, Širmer kungs, lūdzu! Ļoti īsi. Bija dažas izmeklēšanas pret uh, pašreizējām amatpersonām saistībā ar nepareizu medicīnisko aprūpu Magnītiska kungam, taču tās beidzās eh, bez rezultātiem, un kā jau tika aprakstīts, neviens netiks saukts pie atbildības. Runāt par vājumiem arī parlamentāro asamblēju sagatavojas nesen ziņojumu par eh, naudas atmazgāšanu un nelegālu aktīvu konfiscāciju. Un raugoties no Eiropadomas cilvēktiesību viedokļa, šis a, eh, ziņojums aicina visas dalībvalstis Eiropas Savienībā. Jūs to devējāt par um, nīderlandiešu modeli, tātad sekot, mēs to devējam par īrijas modeli, Tas attiec šo pienākumu nastas um, atgriezenisko faktoru, kā vajag pamatot, no kurienes tiek gūti nāk šie līdzekļi. Sagatavojot šo ziņojumu, es tikos ar daudziem, saziņājos ar daudziem prokuroriem uh, no dažā, daudzām valstīm, arī no manas valsts, uh, Vācijas, kuri ir vienkārši izmisumā par to mērogu, cik lielā apjomā ir nepieciešami pierādījumi, lai varētu jebko konfiscēt. Jo šeit ir uh, privātā īpašuma aizsardzības tiesības, taču nav nekādas aizsardzības nelegāli gūtam īpašumam. Un patiesībā mēs esam dalībvalstīm nodrošinājuši tādu sudraba paplāti, lai radītu asus reālus instrumentus uh, atņemt organizētiem noziedzniekiem un korumpatoriem to, ko viņi vēlas, proti naudu. Un es ceru, ka tas novedīs pie tā, ka beidzot prokuroriem būs nepieciešami instrumenti, lai veiktu savu darbu. Citādi jau mēs vienkārši varam padoties. Sākumā vēlos sakt ar jūsu jautājumu par to, kādi ir riski saistībā ar šo naudas atmazgāšanu. Ļoti daudzi naudas atmazgāšanu uzskatu par tādu noziegumu, kur nav nekādu upuru cietušo. Protams, ka šajā lietā tas bija Magnitska kungs, kas bija upuris, taču ir vēl otra upuru puse, proti korupcija Eiropā ļoti dažādos veidos. Es jau pieminēju Šveices federālās policijas virsnieku lordu palātas locekļus, kuri saņēma naudu no šiem noziegumiem, noziedzniekiem, kuri bija korumpēti. Un mēs konstatējām tikai dažus, un uz katru no šiem noteikti vēl ir 20, kas nav konstatēti. Es pieminēju arī Izu Alzajedu, kas ir zināms, ka ir kā atbildīgais par materiālu nodrošināšanu Sīrijas ķīmisko ieroču programmai. Uh, kāda, kam, kā, kādā apmēr, apjomā viņš naudu ir saņēmis par šiem darījumiem, tas īsti nav zināms, taču ir skaidrs zināms, ka ne jau, nu, tā bija tīra nauda un tīriem mērķiem. Mēs konstatējām, ka arī Facebooks un Twitter saņēma no Krievijas uh, maksājumus, lai manipulētu ASV vēlēšanas. Tā ir netīra. Netīrs bizness, kas uh, aizstāv un seko Putina mērķiem radīt uh, haosu rietumos, kas viņam labi pano, pan, padodas ar šiem naudas līdzekļiem. Ja mēs to neapturēsim, tad viņš tā turpinās. Tad runāt par vājiem punktiem, man būtu nepieciešams daudz ilgāks laiks nekā šobrīd pieejams, varbūt pat pāris stundas, lai par tiem runātu, taču pieminēšu pāris klasiskākos piemērus. Kipra ir klasisks vājais punkts. Kiprai vajadzēja vairāk kā divus gadus, lai atbildētu uz Francijas eh, izmeklēšanas dienas tiesneša prasība nodrošināt savstarpējās eh, tiesiskās palīdzības nodrošināšanu, nodrošinot dokumentus. Un kamēr eh, Kipra nesadarbojas ar Franciju, tikmēr sadarbojās ar Krievijas valdību, kur Krievijas pol policisti un uh, prokurori varēja ierasties manā juridiskajā firmā Kiprā, lai to izmeklētu uh, Tātad viņi nesadarbojās ar Francijas uh, prokuroriem, bet ar Krievijas prokuroriem, lai vajātu mani. Un tas ir skandāls, to nevar pieļaut. Kipra ir Eiropas Savienības locekla, viņu ir jāsoda par šāda veida nesadarbošanos ar legālu, uh, tiesi, legālām tiesību aizsardzības iestādām, bet gan ar nelegālām. Kad ar Kipra to dara, gan jau, ka to pašu iemeslu dēļ uh, kur mēs konstatējām, ka viceprokurora kungs bija ietekmēts no Krievijas puses. Runa ir par lielu naudu. Ļoti daudzi cilvēki dzīvo, izdzīvo, balstoties šo Krievu naudu un dzīvo interešu konflikta apstākļos. Un noslēgumā vēlos runāt par Magnitska likumu. Es pavadīju desmit, deviņus ar pus gadus, lai varētu panākt šī likuma pieņemšanu visā valstī. Tagad ir sešas valsts - ASV, Kanāda, uh, Apvienotā karaliste, Lietuva, Igaunija, Latvija. Un es sastrādājos jau no paša sākuma ar Eiropas Savienību. 2013. gadā šis nams vienprātīgi pieņēma rezolūciju, pieprastot, lai Eiropas Savienībā ieviet šādu Magnitska uh, likumu, un ārējās darbības dienests Mogarīnī kundze to noraidīja, noraidīja šo parlamenta prasību, tāpat kā arī turpmākās, un viņas komanda apgalvoja mums, ka ja jūs uh, gribat panākt Magnitska likumu Eiropas Savienībā, tad tas ir jādara dalībvalstu līmenī, un tad mēs devāmies pie dalībvalstīm, un lielākā daļa no tā mums teica, jā, mēs labprāt to darīt, tā ir laba ideja, taču to vajadzētu darīt Eiropas Savienības līmenī. Tātad. tad viens no mūsu parlamentāriem sabiedrotiem Nīderlandē teica, labi, nu darīsim to Eiropas Savienības līmenī. Sagatavosim formālu rezolūciju mūsu parlamentā, pieprasot šādu rīcību, un valdības partija VVD teica, nē, nē, nē, tā nedarīsim, jo tā bija mazākuma valdība, un visi koalīcijas partneri un opozīcijas partneri uh, to atbalstītie panāca vairākumu un attiecīgi panāca Magnītiska likuma Eiropas Savienības līmenī. Un tad Stefans Bloks, toreizais premjerministrs, piedāvāja priekšlikumu Eiropas Savienības līmenī un īpaši iz, izņēma ārā no priekšlikuma Magnītiska vārdu un uh, pateica dažādu politisko grupu vadītājiem šeit nepieminēt Magnītiska vārdu. Kādēļ? lai mm, apmierinātu Krieviju, jo nekādā gadījumā citādi tas netiktu šeit pieņemts. Un mans mērķis papildu manām prezentācijai šeit, šajā parlamentā, ir gūt atbalstu no visām politiskajām grupām rezolūcijai, kas aicina Eiropas ārējās darbības dienestu atjaunot šo Magnitska vārdu likumā, kā tas ir darīts citās Eiropas Savienības valstīs. Lūdzu. Parlamentārā asambleja ir jo īpaši atbalstījuši šo prasību, ņemot vērā, cik liela simboliskā nozīme ir Magnītska vārdam. Paldies! Hokmārkungs runā bez mikrofona. Par to mēs runāsim eh, nākamreiz. Un tagad vārds Annas Gomeša kundzei no sociāldemokrātiem. Jā, mans jautājums arī bija eh, par to, kāds bija jūsu iemesls, kādai pastāv šāda pretestība Eiropas magnītiska likumam. Es pats esmu autors eh, ziņojumam, kas tika pieņemts parlamentā 2013. gadā, aicinot pieņemt šādu Eiropas magnītiska likumu. Tolaik mums bija nepieciešami cīnīties pret par cilvēktiesībām, par cilvēktiesību pārkāpēju sodīšanu, bet uh, pat tagad, uh, zinot visus šos uh, svarīgos iemeslus, um, cīnoties pret naudas atmazgāšanu, tas ir jau aktuāli. Gunārs Hokmārs, kā ETP pārstāvis, cerams arī nākamajā sasaukumā uh, strādās attiecīgi pie naudas atmazgāšanas direktīvas, kā jau šodien tas tika minēts, jo daudzi priekšlikumi, kurus mēs esam pieminējuši, tika bloķēti no ETP, no valdība puses, kas ir saistīta ar ETP, proti daudz efektīvāku sistēmu, lai cīnīties pret naudas atmazgāšanu Eiropas Unības centrālajā līmenī. Eiropas eh, FIU, kas būtu Eiropas finanšu izmeklēšanas nodaļa. Jūs pieminējat šo īpašo gadījumu, šo advokāti Vasavņikoju, kas uh, uzturējās Trumpa tornī un sagatavoja atbildi Krievijas izmeklētājiem, kas to nodeva ASV izmeklētājiem. Šāda veida rīcība, tas, tā nav tikai politiķu uzpirkšana. Tas taču varētu notikt šobrīd mūsu dalībvalstīs un Eiropas Savienībā. Vai jūs varat to kaut kādā veidā komentēt? Noslēgumā jūs minējat, ka tāds pats laundromāts, kas tika izmantots Krievijā, tika izmantots arī Moldovā un Azerbaidžanā. Patiesībā Moldova izskatās, ka bija tāds kā koridors šajā procesā. Vai jūsuprāt, tas fakts, ka, kā jau profesora Olsud kungs iepriekš teica, ka dalībvalsts neatzīst, ka korupcija ir hibrīda kara veids, ka būtu daudz uzmanīgāks uzklausot jūsu teikto, bet tieši šo pašu iemeslu dēļ Moldovas, Azerbaidžānas un uh, citu valstu laundromāti tad uh, tiks iznīcināti. Uh, runāt par laundromātiem, šiem atmazgāšanas instrumentiem. Šeit ir tādas geogrāfiskās robežas visi šie noziedznieki sadarbojas, atmazgā naudu un arī kopā spēlējas. Izmanto viens tos pašus juristus, trusta fondus, banķierus, un sistēma ir ārkārtīgi attīstīta. Un tad, kad jūs pētat sīkāk detaļā šāda veida naudas atmazgāšanas sistēmas, ir nepieciešama ārkārtīgi augsta līmeņa uh, attīstība, jo tad, kad eh, šī sistēma ir izveidota, tik viens to izmanto. Un tas no vienas puses ir slikti, jo tik daudz naudu tikusi aizpludināta šīs sistēmas ietvaros, bet tad atkal tas ir labi, jo mēs to šo sistēmu esam atklājuši. Mēs esam atklājuši šo cauruļu vadu sistēmā vienkārši paraustot pāris pavadienus. Atklājam to ar Magnitska kunga, ar Azerbaidžānu izmeklēšanas lietu Un tagad ir iespējams izjaukt šo sistēmu, šo cauroļu vadu, kā Gunārs tikko minēja, ka tiks sakal izstrād, izveidot jauna sistēma, tas noteikti tā notiks, taču tad būs sakal grūtāk to izveidot, ja mēs paveiksim kaut ko no tā, par ko šodien runājam. Ja pēkšņi tiks uh, izmeklētas šīs lietas, notiks krimināla vajāšana un likumi tiks īstenoti. Viens no galvenajiem jautājumiem ir īstenošanas trūkums. Es eh, domāju, ka ir jāgroza likums, taču pat ja neviens likums netiks grozīts, ja notiktu reāla likuma īstenošana, ja tiktu vajāti cilvēki, ja konfiscēta nauda, tas ļoti daudzos cilvēkos ieviestu bailes no dieva, kuri šobrīd nemaz nebaidās. Un ko tad mēs varam panākt? lai vietējās dalībvalstu tiesība aizsardzības iestādes tiešām ievērot likums īstenot. Nu, es nezinu, palūkoties uz apvienoto karalistu, tas ir skandalozi. Viņš jau stāstīja, kā mēs atradām Magnitska naudu apvienotā karalistē un piecas reizes vērsāmies tie tiesību aizsardzībiem iestādēm, devos uz parlamentu un stāstīja, visi uh, šokā vicinājās rokām un teica, ka kaut kas ir jādara. Taču valdības ministri, kas nodarbojas ar šo jautājumu, teica, jā, tas ir skandalos, mēs kaut ko sāksim darīt. Taču izrādās, ka tiesību aizsardzības iestādes ļoti specifiski. Tā, nerīkojās, jo viņām nav politiskā kontrola, kas varbūt ir labi, taču neviens tad nevar neko uh, izmainīt. Tas ir tā, it kā jūs vadītu automašīnu pie stūris, taču stūra nevada šo automašīnu. Mums ir jāmeklē jebkāda veida ietekmēšanas līdzekļi, lai kaut kas grozītos. Šurman kungs, es mm, esmu mazliet tāds atturīgs atbalstot uh, to, ka tiesībā šīs iestādes pēkšņi atrastos valdību kontrolē, vienkārši balstoties uz pieredzi mūsu cilvēktiesību darbā un citos gadījumos. Taču ir skaidri redzams, ka ne jau likumu noformulēšana, likuma pieņemšana ir uh, būtiskais, bet gan to īstenošana. Un tiesībā aizsardzības iestādēm jānodrošina līdzekļi, kā efektīvi cīnīties pret šiem noziegumu apdraudējumiem. Uh, lai vienkārši nenotiek atduršanās pret eh, ķieģeļu sienu, kā tas bieži notiek daudzās šīs valstīs. Un arī mm, strādāt pie ziņojuma par nelegāli iegūtu aktīvu iegūšanu, mēs cenšamies spēcināt šos instrumentus visā Eiropas Savienībā. Un es priecājos, ka tiek minēts, cik būtiski ir, lai Eiropa arī būtu finanšu izmeklēšanas departaments, par ko mēs iestājamies. jo atsevišķās dalībvalstīs šīs eh, nozars ir ļoti vājas, piemēram, Maltā un Vācijā bija skandāls par mū, muitas nodokļiem, un mums tiešām ir jāspēcina īstenošanas nozara citādi. Nekas nedarbosies. Jā, finanšu izmeklēšanas nodaļas FIU tika piedāvāts mūsu priekšlikumā, parlamentā saistībā ar piekto nelegāli iegūt naudas līdzekļu legalizēšanas direktīvu, un dažas valdības to noraidīja. Taču mēs turpināsim uzstāt strādāt, un dienas beigās es domāju, ka rezultāti būs labi. Lūdzu no zaļajiem, Mollī. Paldies, priekšsēdētāji! Ir uh, vienkārši depresīvi dzirdēt jūsu stāstīto par šo nespēju cīnīties par negribēšanu manas pašas valstī, un es domāju, ka jums ir taisnība, ka uh, Krieva nauda vienkārši iet cauri visai elitei. Es esmu arī publicējis informāciju par Brexita iznākumu. Ir skaidri redzams, ka šeit ir saskare ar uh, izvairīšanos no dodas maksāšanas un ka tas viss ir uh, Eh, noticis ar dažādām manipulācijām, eh, lai saistībā Brexit referendumu, tāpat arī Salisbury gadījums un šie nāvis gadījumi. Mēs jau zinām, ka ir apmēram 14 aizdomīgi nāvis gadījumi Lielbritānijas teritorijā, kas ir saistīti ar eh, Krieviju. Ir skaidri redzams, ka šādi līdzekļi ietekmē valsts drošību. Runāt par Magnitskiju likumu Šeit ir nepieciešama pierādījuma par cilvēktiesību pārkāpumiem un gribētu mm, dzirdēt jūsu viedokli sīkāk par šo Nīderlandes pieeju, par šo apgriezto nodokļu sloga nodrošināšanu. Uh, Vispār man jautājums, kādēļ mēs vispār piedājam Krievijas naudai brīvi pārvietoties Eirozonā, kādēļ mēs to nepārbaudam pirms tam, jo ir grūti pēc tam konstatēt kaut kādas cilvēktiesību pārkāpumus, jo tās ir ļoti sarežģītas, kompleksas sistēmas, un mēs zinām, ka uh, šeit pastāv ietekme no varas naudas puses, ir grūti to pārtraukt. Tādēļ gribu jums abiem uzdot jautājumu kādēļ vienkārši nepieļauti ienākt Krievu naudai, bet mēs pieprasām cilvēkiem sākumā pierādīt, ka viņi ir uh, atbildīgi pilsoņi, kuriem ir uh, arī pamatot iemesli, kādēļ šī nauda var ienākt, pirms mēs tā ļaujam to darīt. Teorētiski katrai bankai būtu jāprasa pamatojums par katru transakciju, ka tam ir likumīgs avots. Nu, par to jau runā naudas atmaskāšanas apkarošanas regulējums, bet praksē uh, tas parasti notiek. Es ņemot to skatījumus, ka tas nenotiek. Es eh, savā grāmatā par to rakstīju. Mans eh, publicists ir eh, um, lielākais, viens no lielākajiem um, ASV, un es saņēmu 12 tūkstošu dolāru uh, par autortiesībām. Uh, Eh, un eh, tad mana HSBC banka eh, prasīja, kas tas par tādu uzņēmumu, no kurienes jums tāda nauda, un tad es teicu, jā, tas viens no lielākajiem publikāciju uzņēmumiem ASV, un tas ir mans čeks par manu grāmatu. Un tas ir smieklīgi, ka par kaut ko tādu man prasa, un 230 miljonu dolāru izplūst ar Danska banku, un neviens nekāds jautājums neuzdod. Uh, Nu, mēs redzam, ka sistēma nedarbojas, eh, jo sistēmā ir trūkumi, un šie sliktie puiši meklē šos trūkumus, un tas tā turpināsies, kamēr šie stimuli um, naudas atmazgāšanai būs uh, lielāki nekā um, stimuli to nedarīt. Es gribēju uh, minēt kaut ko par. Uh, Jūsu jautājumu par uh, pierādumu pienākumu un sankcijām, tas ir ļoti svarīgi. Uh, Proti ASV globālais magnītiskā likums soda cilvēktiesību pārkāpējus, tas soda arī kleptokrātus. Mm, aktuālais uh, Nīderlandes uh, ārlietu ministra priekšniekums uh, um, šim likumam, kas nesauc magnītiskā likums, attiec tikai uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Un viens no mērķiem ir panākt, lai tur tikt sodīti arī kleptokāti. Un uh, pierādījuma pienākums ir ļoti augsts, uh, pienākums loks pierādīt. Uh, sankcijām būtu jābūt ļoti smagām. Un šajā likumā būtu jāiekļauj arī kleptokātī, ne tikai cilvēktiesību pārkāpumi. Un es jau runāju par pierādījumu pienākuma apvēršanu. Tas būtu tik vienkārši. Uh, Ehm, proti no šīs diskusijas varētu būt priekšlikums, ka aizdomīgām transakcijām būtu pienākums tikt pierādītām, ehm, ka tās nav ehm, nelegālas. Un katrs, kurš īsteno likumīgu uzņēmē darbību, var pienādīt, no kurienes nāk viņu nauda. Es piedāvāju katru transakciju no Krievijas uzskatīt par aizdomīgu. Es eh, ne, nevaru teikt, ka es nepiekrītu, bet es domāju, ka, jā, man jāsaka, ka es nepiekrītu. Ne jau visi Krievijas uzņēmēji ir eh, nelikumīgi. Naftas, gāzes eksports, eh, par to ir jāmaksā, un tur ir daudz likumīgu investīciju. Un tā nav, ka viss ir nelikumīgs, un arī visi uh, Eh, Krievijas spriedumi vai tiesību sargojošo iestāžu darbības ir krāpniecisks un korumpēts. Ir lietas, kas attiecas uz eh, valdošo eliti, un attiecībā uz to ir jābūt piesardzīgiem, jo daudz ziņas ir par to, par manipulācijām, to esmu arī savas karjeras laikā redzējis ka notiek manipulācijas ar tieslietu iestādēm un uh, procesiem. Uh, bet tas nenozīmē, ka viss, kas nāk no Krievijas, automātiski ir nelikumīgs, bet, protams, ne jau tikai visām finanšu transakcijām no Krievijas būtu jātiek izmeklētām vai uzskatītām par tādām, kuras vajadzētu izmeklēt, lai noteikti, vai tās ir likumīgas vai nē, bet visām transakcijām um, virs zināma sliekšņa. Uh, kas ir deminimis noteikums. Mans vecākais dēls dzīvo Londonā, un viņš ir uh, nopircis nelielu dzīvoklīti, viņam vajadzēja ģimenes aizdevumus, viņam nosūtīja naudu, man bija jāskaidro, ka es 25 gadu karjeras laikā esmu spējis um, ietaupīja tik daudz uh, līdzekļu, lai palīdzētu savam uh, dēlam. Tā nebija milzīga summa, bet jau virs šī diminimis noteikuma. Un kāpēc tad nevarētu būt noteikums, ka nediskriminējot uh, uh zināmas valstis, uh, izcelsmes valstis, uh, ka visām transakcijām zin, virs zināmas liekšņa ir jāiziet cauri leģitimitātes teksta, testam. Un uh, pierādīju pienākumu apsvēr, apvēršana, um, parlamentārā asamblija um, um runāja par to attiecībā uz sankciju sarakstu, tikai runājot par uh, um, īpašumu konfiskāciju. Tātad sankciju sarakstā nevajadzētu būt uh, tādām pašām uh, pienākumam pierādīt kā krimināla gadījumos, bet uh, jābūt tomēr nopietnai informācijai, uh, nopietniem iemesliem, kāpēc kāds ir iekļauts uh, mm, sankciju sarakstā, un tāpēc šim cilvēkam, kas ir iekļauts sarakstā, ir jādod iespēja uh, reaģēt, un ja viņi var pierādīt uh, savu nevainību, tāda iespēja ir jādod, un tas arī Lorda Andersona ziņojumā minēts. Protams, ka ir jāpiemēro arī tiesiskums attiecībā uh, pret tiem, kuri eh, cīnās pret eh, tiesiskumu pārkāpumiem. Nikola B. no NF. Merci. Eh. Paldies, 16. gada aprīlē Somijas deputāti uzaicināja Andriju, Andreju Nekasevu, kurš ir iestājies par to, lai cīnītos pret tā saucamo Putina sistēmu. Viņam vajadzēja parādīt savu jauno filmu par Magnitska lietu. Uh, Eh, tas nāca tieši pēc pirmajām rietumu sankcijām eh, pret Krieviju 2012. gadā. Tam eh, vajadzēja būt pirmajam filmas prezentācijai pirms izrādīšanas televīzijā, bet pēkšņi tas tika anulēts un arī projekcija Eiropas parlamentā un ārte kanālā tika atcelt, kaut arī ārte bija līdzfinansējusi šo projektu, bija izgājusi visus posmus un arī finansējusi uh, um, reklāmas kampaņu, kas tika apstiprināta. Kāpēc pēkšņi šāda cenzūra tur, kur demokrātijai būtu jāvalda? Andrejs Nekrasovs ievēroja pilnībā visus Brodera kunga norādījumus. Pēc tam viņš veica savu pētījumu, pārbaudīja dokumentus, aptaujāja cilvēkus, kur līdz šim nebija varējuši izteikties, un tā viņš secināja, ka Brodera kunga uh, Eh, stāstā bija daudz eh, nekonsekvenču un arī, eh, piemēram, šī jaunā darbinieka fotografija, kur viņš bija hospitalizēts pēc piekaušanas, ko policija veica, un tātad, brother kungs, jūs izmantojāt fotografiju un, mm, ga, un gads un vieta nesakrit. Tas bija 1961. gads ASV, tā tad tā bija nomalnošana un. Uh, bija iespēja vērsties pret Nekrasovu kungu tiesā, bet Nekrasovu kungs joprojām turpina um, jūs atmaskot, kā viņš to darīja 13. novembrī, viņa mājaslapā tas viss ir redzams, un arī kolēģi to ir redzējuši. Nav obligāti jātic uz vārda, mm, ko viņš saka, un, nu, netie, jūs gan netiekat apsūdzēts uh, neslavas celšanā, bet nu, tiek izdarīti secinājumi par to, kāpēc tika veidota šī filma. Bet jūs, Brodar kungs, tiekat uzskatīts par mm, pretnieku numuru viens Putinam. Par to varētu pasmaidīt, ja viena lieta nebūtu tik uh, nopietna. Vai nebūtu nepieciešams organizēt uh, debats starp jums, Broder kungu un uh, Nekrosovu kungu, kurš jau ir liecinājis ASV kongresā, mm, bet viņu neapsaudzēja neslavas celšana. Nu, Broderkungs, vai jūs piekrist šādam principam? So, uh, you I... Paldies par jūsu jautājumu. Es uh, zinu, ka kāds uh, no FSB šeit uh, būs pārstāvēts. Uh, Man prieks vērsties pie FSB, un ja jūs skatāties, tā ir atbildi jums par eh, Nekrasovu. Viņš ir eh, filmas veidotājs, viņš strādāja arī Borisam Berezovskim, īstenojot, eh, vedot filmas pret Putinu, un tad, kad Berezovskis nomira, tad viņam beidzās nauda, viņam vajadzēja jaunu sponsoru, un FSB Krievijā kļuva, manuprāt, par viņu sponsoru. Un uh, Andrēs Nekrāsovs visā šajā pasākumā izveidoja tādu pilnīgu uh, propagandas filmu, paužot FSB viedokli. Šajā filmā viņš ir centies vairāk kārt uh, atskaņot šo filmu, rādīt šo filmu, esam iebilduši, jo šī filma, filma ir pilna melu un uh, neprecīzas informācijas, un uh, dažkārt uh, mūsu iebildumi tika uzklausīti, piemēram, šeit Eiropas parlamentā, un citur savukārt šo filmu izrādīja, piemēram, Vašingtonā, un viss, kas to redzēja, uzskatīja, ka tā ir pilnīga Krievijas propaganda un nekas vairāk. Es neticu, ka Andrejs Nekrasovs ir jurists. Andrejs Nekrāsovs ir apmaksāts propagandas uh, izplatītājs, un es nedomāju, ka man vajadzētu nolaisties līdz viņa līmenim un kaut kādu diskusiju ar viņu īstenos. Lūdzu, ja es drīkstu piebilst, šī filma 2016. gadā uh, Juridisko lietu un cilvēktiesību komiteja to uzskatīja par uh, skarbu dezinformācijas piemēru. Uh, Un toreiz uh, mūsu vicepriekšsādātājs Fabricijus kungs bija uh, ZDF uh, Vācijā valdē un pārliecināja pavisam pēdējā brīdī atbildīgos par programmas veidošanu ar dokumentiem pierādījumiem. Tātad viņš pārliecināja, parādot šos pierādījumus, ka tas tiešām ir tāds klaišs dezinformācijas piemērs. Un es diezgan detalizēti zinu, kādas šī, kā šīs scēnas uh, tika filmētas, jo Nekrasau kungs arī tādā dīvaigā veidā Andrejas Grosu um, tā kā viņam uzmācās, um, pavicināja viņam priekšā papīru, kur eh, Krievija sakot, eh, ka viņš kaut ko darīs, ka tas nemaz nebija um, taisnību, jo Magnītska kungs nevienu neapsūdzēja, nu, arī ne uh, policistu, kas viņu pirms tam, pēc tam arestēja, un tas viss bija tīri meli. Un vēlāk uh, mēs uh, saņēmām dokumentu, kur Grosa kungs bija parādīts uh, gan Krievu, gan Angļu versijā. Uh, parādu, um, un tur skaidri parādījās, ka tas bija slasts, un arī Marija Lūis Beku viņš mēģināja šādā slazdā noķert viņas birojā, apsūdzot viņas parlamentāro asistentu pat uh, par Bekas. Uh, kundzes um, um, starpnieku, ka, ka viņa esot uh, cip spiedze un arī um, man viņš, pie manis viņš vērsās un es atteicos no intervijas un pēc tam viņš kaut ko izgudroja. Tas vienkārši bija tāds dezinformācijas paraugs. Es varētu stundām par to runāt. Tas uh, tiešām mani sanikno šādi te. Um, jautājumu. Es varu Beja kungam sniegt uh, daudz informācijas, jo mans priekšsēdētājs, tāpēc, ka referents jau bija aizgājis pensijā, ļoti gribēja precizēt, noskaidrot šo lietu, lai saglabātu komitejas un asamblejas integritāti. Paldies! Liels paldies! Kaut gan mūsu komitejai nav kompetence um, skatīt filmu jautājums, tā strikti runājot, bet um, mēs tomēr varējām par to parunāt, un tas ir ļoti labi. Ir viens runātājs, kas ir pieteicies, Austrēvičus kungs, lūdzu, ļoti īsi. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, esmu pārliecināts, te nav runa par filmas novērtēšanu, te nav runa par mākslas filmu. Uh, šeit, šajā komitejā uh, jo īpaši šeit mums vajadzētu atspēkot uh, melus un nevajadzētu radīt nekādas viltus ziņas. Daudz droši vien šeit atcerēsies, ka bija diena, kad mums bija jāizvērtē Nekrasaukonga filma, tātad, kad bija, um, kad bija jāizrāda šī filma un uh, Natālija Veselitskaja arī tur bija iesaistīta pirms tam, viņa bija tikusies ar Donaldu Trumpu un viņa bija īpašā uh, pārstāve no Kremļa, uh, kas tika nosūtīta uz Trumpa komandu. Nu, es zinu, ka tas ir sarežģīti būt uh, neatkarīgam, uh, kad jūsu partija finansē Krievijas bankas. Un balstoties uz to, var šajā formā uzdot daudz jautājumus, bet, nu, paklausieties, vai mēs ticam diviem uh, vai mēs ticam, ka šie divi um, izlūkdienesta darbinieki no Krievijas tiešām bija tikai turisti Salzberijā, un ja mēs ticam, nu tad slēdzam šīs uzklausīšanas, beidzam. Labi, paldies, tas uh, arī ir viss šajā sesijā. Es domāju, ka nav tik grūti izdarīt secinājums no diskusijas. Pirmkārt, gribētu teikt, ka naudas atmazgāšana, iesaistot uh, Krieviju un Eiropas Savienību. Tas ir uh, tāds eksplozīvs temats, te mēs runājam par ko vairāk nekā finanšu noziegumu, par kuriem parasti šeit runājam. Un ir smagas aizdomas, spēcīgas aizdomas, bieži vien balstītas uz pierādījumiem, ka nauda, kas ir šeit iesaistīta, varētu ietekmēt lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienības dalību valstīs. Uh, varētu ietekmēt arī um, vēlēšanas un referendumus un varbūt pat uh, zināmos līmeņos arī valsts administrāciju. Kad mēs runājam par naudas atkarnošanas schēmām, ir dalībvalstis, kas šķiet ir uh, ievainojamāks nekā citas un varbūt pat tiek uh, izmantotas kā instrumenti. Uh, Mums pilnīgi noteikti ir jāpaplašina mūsu instrumentu kopums visos līmeņos, lai cīnītos pret šo būtisko draudu. Mēs to darīsim mūsu komitejas ziņojumā raugoties no naudas atmaskāšanas apkarošanas skatu punkta un līdzīgiem jautājumiem, un esmu pārliecināts, ka šī uzklausīšana arī piesaistīja uzmanību šim jautājumam, tā sarežģītībai un uh, eksplozīviem raksturam. Gribētu vēlreiz pateikties visiem mūsu viesrunātājiem par viņu ļoti būtisko ieguldījumu. Liels paldies! Mēs tagad slēdzam šo mūsu sēdes daļu, uzklausīšanu un turpināsim sanāksmi, skatot uh, ceturto punktu pēc piecām minūtēm. Liels paldies! Thank you.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 Well, Darbie kolēģi, sāksim Takstrī komitejas, Takstrīs komitejas eh, sanāksmi sākt, eh, skatot ziņojumu projektu grozījumus. Un eh, sāksim ar mūsu līdzreferentiem. Katram piecas minūtes. Ludeks Nīdermājers no ETP lūdzu. Yes, uh, so, uh, I hope... Jā, es ceru, ka nevajadzēs man visas piecas minūtes, lai um, izteiktos. Bet uh, vispirms gribētu augsti novērtēt kolēģa Jepes darbu un arī ēnu referentu darbu, jo īpaši uh, mūsu atbalsta komandas darbu un sekretariātu. Šis ir tiešām uh, ļoti sarežģīts darbs pie ziņojuma ar 13 tūkstošiem grozījumiem. Šis ir ļoti svarīgs ziņojums, jo tas nav tikai šīs komitejas ziņojums, bet tas apkopo visu parlamenta veikto darbu, naudas atmazgāšanas apkarošanas, taisnīgas uh, nodokļu politikas un tam līdzīgos jautājumos. Un es uzskatu, ka uh, viens, ka tas ir viens no svarīgākiem jautājumiem ekonomikas darba kārtībā šajā parlamentā. Gribētu teikt, ka uh, es domāju, ka Sēpe man piekritīs, ka mēs nevēlamies uh, veidot tādu vienas partijas ziņojumu. Mēs gribētu, uh, lai pēc iespējas vairāk parlamenta deputātu no dažādām politiskajām grupām varētu atbalstīt mūsu ziņojumu. Ņemot vērā to, ka um, cilvēkiem ir atšķirīgs skatījums. Uh, Eh, esmu pārliecināts, ka ne visi eh, varēs ehm, ar rokām un kājām atbalstīt katru rindiņu ziņojumā, bet es eh, ceru, ka cilvēki novērtēs mūsu pūliņus, ņemt vērā pēc iespējas vairāk no grozījumiem, paturēt tādu faktoloģisku pieeju ziņojumam un paļauties galvenokārt uz uzticamiem informācijas avotiem un izmantot pēc iespējas vairāk arī informāciju, kas iegūta uzklausīšanās. Es ceru, ka gala beigās ziņojums būs ambiciozs un uh, novedīs pie šī darba turpināšanas nākotnē, jo man šķiet, ka taisnīgas nodokļu politikas jautājumi, cīņa pret finanšu un nodokļu noziegumiem un naudas atmazgāšanas apkarošana ir ļoti svarīgi jautājumi, un tas uh, nemainīsies arī nākotnē. Diezgan drīz būs uh, balsojums komitejā, tas būs 27. februārs, bet līdz tam vēl būs daudz sanāksmes ar ēnu referentiem un vēlreiz gribu uzsvērt, uh, cik augsti novērtēju viņu iesaisti un gatavību sadarboties. Līdz šim ir bijušas divas uh, tikšanās un esam izgājuši cauri piecām no deviņām sadaļām. Uh, Un um, vēl trīs sanāksmes būs, lai iziet cauri visam ziņojumam un veidotu iekļaujošus kompromisus un saņemtu plašu atbalstu. Protams, būs arī tā sauktie horizontālie jautājumi, kā piemēram sociālā dimensija nodokļu jomā, minimālie nodokļi, uh, Eiropas Savienības valstu uh, sāraksts, kas ir nodokļu paradīze, tur varētu rasties strīdi, bet mēs centīsimies arī šajos jautājumos panākt vismaz daļēju vienošanos. Es ceru, ka mūsu labā sadarbība turpināsies eh, turpmākajās nedēļās un ka mums izdoties, eh, eh, izdosies izveidot ziņojumu, ar kur varēsim lepoties. Paldies, Ludek! un tagad Jēpe Kofots no sociāldemokrātiem līdzreferents. Paldies priekšsādātāji un uh, Uh, galvenais jau paldies Ludekam, manam līdzreferentam, kolēģiem komitejā. Varu teikt, ka jā, Tas ir milzīgs darbs uh, iesniegt uh, grozījums un daudzi kolēģi aktīvi strādā. Es neatkārtošu to, ko Ludeks teica par metodoloģiju, bet mēs tiešām saņēmām 1284 grozījumus šim ziņojumam, un es domāju, ka tas tiešām apliecina to, cik svarīgs uh, komitejas deputātiem šķiet šis darbs un ne tikai šis teksts Eh, taksi 3 komitejā, bet arī pana un taksi 1 un 2 komiteja darbs, un mums ir jānodrošina, ka kaut kādā veidā visi grozījumi tiktu ies, iekļauti, un mēs to censīsimies darīt mūsu iespēju robežās. Eh, Ludeks jau pieminēja vadošos principus, bet es gribētu tos uzsvērt. Mēs uh, nestrādāsim pie kompromisu grozījumiem, kur mērķis ir vājināt mūsu ziņojumu vai dzēst teksta daļas. Otrkārt, mēs centīsimies ņemt vērā būtiskus faktus un skaidļus, kas balstās uz uh, uh, uzticamiem avotiem un kas nav repetitīvi. Uh, um, tāpat kā šodienas uzklausīšanā, mēs gribam dzirdēt jaunu informāciju, jaunus faktus, ar ko varam bagātināt ziņojumu. Mēs centīsimies punktus sagrupēt pa tēmām un pēc iespējas drīzāk jau to darīt. Uh, jau ziņojuma sākumā par to runāt, lai lasītājiem nav jāizlas līdz galam, līdz nonākt līdz mūsu galvenajam vēstījumam. Tas pret metodoloģiju. Tagad no politiskās puses mēs um, gūstam labu progresu. Ludeks jau to minēja, mums jau bija eh, divas sēnu referents sanāks, un es redzu, ka cilvēki ļoti konstruktīvi strādā, lai rastu labus kompromisus. Es domāju, ka gala ziņojuma uh, versija ir jābūt pietiekami, pietiekami spēcīgai, lai izdarītu spiedienu uz padomi, kas uh, nav bijusi pietiekami uh, gatavi sadarboties. Tātad eh, mēs gatavojamies sasākuma noslēgumā vēl izdarīt spiedienu uz padomi, bet varu apliecināt, ka darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai ņemt vērā visus grozījumus, turpināsim sadarboties, ar to arī beigšu, neizmantojot visus savus piecas minūtes, gribu tikai pateikt, ka mums ir uh, Eh, ļoti ambiciozs laika grafiks, un tāpēc gribētu uzsvērt, ka centīsimies strādāt pēc iespējas konstruktīvāk, lai balsojums varētu notikt komitejā tā kā paredzēts. Paldies priekšsēdētāji, paldies, Jepe. Redzu, ka eh, varam diezgan tālu aizliegt. Eh, Molīs Kotkito no zaļajiem. Es esmu ļoti entuziastiski par šo ziņojumu un tas arī ir redzams. Nu jā, vispirms gribu pateikties līdz referentiem un darbiniekiem, kas strādā pie šī dokumenta, jo, kā Jepe norādīja, grozījums skaits ir milzīgs. Es uh, Twitterī uh, publiskoju kaut ko, jo. Um, Mūsu parlaments tik ha haotiski strādā apvienotajā karalistē, kur ir tikai divas partijas un viena valoda, un šeit mēs uh, tik daudz dažādās valodās diskutējam un strādājam daudz labāk. Jā, mēs jau esam diezgan apmierināti ar piedāvāto ziņojumu. Mūsuprāt, tas ir eh, pozitīvs šīs eh, komitejas darba rezultāts. Uh, Tāks komiteja šī jau ir trešā. Uh, Un mēs visi kopā esam daudz iemācījušies par šiem jautājumiem un visu laiku uh, esam uh, aizvien vairāk satraukti par uh, šiem jautājumiem un esam gatavi nopietni vērsties pret uh, naudas atmazgāšanu, nodokļu nemaksāšanu un tam līdzīgām lietām. Un būtu tiešām noderīgi, ja arī nacionālajos parlamentos būtu šādas izmeklēšanas, lai uh, Uh, nacionālās valdības nebloķētu šos jautājumus padomē. Jep uz to atsaucās paldies līdz referentiem, ka ir iekļauti daudz no mūsu grozījumiem. Tā kā bija 1284 grozījumi, mm, ir prieks, ka daudz no mūsējiem grozījumiem ir iekļauti kompromisos. Mēs domājam, ka aicinājums uh, pēc cārskatāmības būtu jāstiprina ziņojumā, piemēram, uh, rīcības kodeksa uh, darba grupas uh, diskusijas būtu jāpublisko. Mēs arī aicinām, lai dalība valstis uh, censtos aplēst, cik ir nodokļu iztrūkums viņu valstī uzņēmumu un citiem nodokļiem, lai varētu būt harmonizēti kritēriji, kā izvērtēt šīs problēmas Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka vēl var uzlabot administratīvo sadarbību un um, novērst trūkumus, uh, un um, daži no mūsu uh, grozījumiem izriet no zaļo pieņemtā uh, ziņojuma. Es gribētu atkārtot mūsu aicinājumu paredzēt klaucētā vairākuma balsojums nodokļu jautājumos padomē, un šis parlaments, cerams, būs pietiekam drosmīgs, lai izteikt šādu prasību. Noslēgumā mēs gaidām uh, ka uh, ziņojumā tiks iekļauti arī grozījumi par uh, um, nodokļu politikas uh, ietekmu sociālo jomu. To vēl neesam redzējuši kompromisos. Ziņojums, kuru publicēja pagājušajā nedēļā Oxfam, skaidri parādīja, um, kā ir pieaugusi nevienlīdzība pēdējo 40 gadu laikā un uh, Um, finanšu plūsmas uh, un nodokļu nemaksāšana šeit ir svarīgi iemesli. Un uh, mums ir jāņem vērā, kā tas ietekmē mūsu sadie, sabiedrības. Un tas ir mūsu kopīgs mērķis cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu un uh, uh izvairīšanos no nodokļu nomaksas, un uh, tādējādi mēs varēsim gūt arī pilsoņu atbalstu. Paldies! Thank you, Malī. Paldies! Mūlija, tagad par Vanša Beresu. Liels paldies! Runāšu franciski, lai tūkiem arī vairāk darba. Paldies eh, līdzreferentam no mūsu puses, jo eh, šis eh, ziņojums saistās arī ar to, ko esam līdz šim darījuši, un šis sasaukums būs kā paraugs sasaukums Eiropas parlamentā, lai saskaņotu bāžas, kas ir eh, saistītas ar eh, neizpratni, kāda var rasties eh, pilsoņiem. Un tagad tomēr ir mm, vēlēšana kampaņa, un tagad ir taks trīs ziņojums, kas parāda parlamentu ambīciju līmeni. Un, protams, vis, te viss sāks ar visvienkāršāko pasākumu, kas ir visimboliskākais, proti parlamenta atbalsts iespējai balstot uh, Uh, izmantojot uh, kvalificēto vairākumu fiskalitātes jomā. Es domāju, ka šīs debats ir atvērts un būs svarīgas kampaņām. No manas puses būs 4-5 komentāri, lai vēlreiz apliecinātu dažas no prioritātēm. Pirmām vēlos vērsties pie mūsu līdzreferentiem par apstākļiem, kādos viņi plāno ņem vērā situācijas attīstību un darbu, ko SAO nu pat ir publicējis ne tikai SAO kontekstā, bet arī šajā iekļaujošajā satvara ietvaros, kas 27 valstīm ļauj iesaistīties šajā tematu risināšanā. Vienmēr bija šī godīgā sācensības ar P Eiropas Savienību un ICD Un uh, tagad ir vēlme virzīt uz priekšu divu pīlāru jomā, proti digitālās fiskalitātes jomā, eh, kur eh, būtu runa par fiksētu eh, rezidenci un peļņas pārvirzi otrajā gadījumā. Šis iekļaujošais satvars šodien parādījās, nu, katrā ziņā ir redzama uh, virzība, kāda kustība, kas nebija tad, kad iesniedzām grozījumus. Es domāju, ka tur būs jāatrod ceļi un līdzekļi, lai pielāgotu attiecīgi ziņojuma toni. Nākamā lieta, uz kur vēlos likt akcentu, ir politikas iztrūkums nu, pat uzklausīšanā bija par to runa, bija vēl par to runa, ka valstis pieļauj, mm, ka ir šādas fiskālās nišas, kas netiek ieskaitītas optimizācijā, bet kas beigu beigās ir ļoti liels ieguldījums fiskālajā dempingā, bet ir e, likumīgi pienākumi dalību valstīm apzināt, atbilstīgi 2017. gada direktīvai, apzināt un aprēķināt to, cik daudz sas līdzekļu sastāv šis politikas iztrūkums. Tālāk vēl par grozījumu vēršu jūs uz, uzmanību 379. grozījumā, kur ir runa par eh, to, ko var mācīties no Kumaks eh, skandāla. Jā, nu mēs esam ļoti pieklājīgi šeit parlamentā. Uh, nevēlamies nevienu saukt vārdā un kaunināt, bet nu, mēs te tā varam atmest šos vārdus. Bet eh, realitāte ir klātesoša, un vai, mē, vai tad mēs iekļaujam nesadirbīgo valstu sarakstā kādu vai nē, jo beigu beigās, ja mēs neko nesakām, tad mūs neuzklausa. Mēs taču esam savā vidē. Uh, savā vidē mēs jūtamies labi, bet kad uz āru cenšamies aizstāvēt savus jautājumus, mūs nesaprot, pat žurnālisti reizē mūs nesaprot. Man vēl divas uh, lietas, par kurām vēlējos runāt. Ceturtais punkts no manas puses debats, kas ieļos mūsu darbus, uh, saistās ar to, kādai būtu jābūt struktūrai uh, nākamajā sasaukumā, vai būtu jābūt šādai komitejai vai nē. Es vēlētos par to runāt ar eh, monetāro un ekonomisko mm, mm, savienību. Es pat esmu divās komitejās, un tad pēdējais komentārs, ko vēlos izteikt, tikai pastiprina manu pārliecību, ka mēs nevaram atsaisīt šo jautājumu no ekonomikas un monetārās komitejas, jo fiskalitāti nevar atsaistīt no finanšu tirgiem, un vai tas būtu uh, stimulējošie pasākumi, arī kontroli un sankciju pasākumi, tad noteikti šī sasaiste ir nepieciešama. Nu, pēdējā lieta, kas, manuprāt, nav ziņojumā, es nezinu, kā mēs varēsim no tās atteikties, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es nesaprotu tās eh, iestādes, kas tikai skatās, eh, nu, kas ir noticis Kumeks ziņā mm, attiecībā uz uh, tirgu uzraudzīšanu, ka šīs iestādēm nav atļauts izmantot nodokļu datus, kuras apkopoja nodokļu iestādes, bet te ir skaidrs rops attiecībā uz uzraudzības iestāžu rīcībā esošajiem instrumentiem, lai apzinātu šīs šos trūkumus, šīs plaisas, un es ceru, ka ziņojumā būs iespēja par to izteikties, jo tas ir aktuāls jautājums. Atvainojos, ka es tik gāri runāju, bet uh, varēju pieminēt visus man svarīgos punktus līdz referentiem, lai viņiem veicas izcila ziņojuma sa izstrādē. Nākamais runātas paldies priekšsādātā, paldies līdz referentiem. Ļoti daudz sološs darbs, bet saprotu, ka ļoti daudz grozījumu vēl jums visu labāko un spēku. Pieeja ļoti laba, Tāpat kā Pērvanš arī vēlētos uzsvērt to, ka mēs varam nosūtīt divus signālus, ka Eiropas parlaments, ka mums ir vienota pozīcija, bet arī, mm, kad ir vēlēšana kampaņa, nevajadzētu arī eh, kautrēties no savām viedokļu atšķirībām, jo tādas eh, var būt un mums eh, nevajadzētu par to pārāk satraukties. Nu, tagad Paraugoties uz šo pēdējo periodu, es eh, redzu eh, to, ka ir jā, ka var apšaubīt eh, to, kāda ir Eiropiešu spēja veikt struktūrāls izmaiņas nodokļu piemērošanas jomā. Tad, kad ir šī. Ši OECD ideja, kas parādās ar jauniem priekšlikumiem, ar DST, kas bija paredzēta kā pāgaidu pasākums, bet mēs kā Eiropa esam ar dažādiem viedokļiem, un tad ir jautājums, ko mēs kā Eiropa varam e, darīt, kāda varētu būt mūsu loma, un tas e, lielā mērā saistās ar to, ka joprojām ir tādi Eiropas partneri, Nu, kuri nesatraucas par to, ka nostāda sliktākā situācijā citus Eiropas partnerus. Uz to eh, ir jāvērš uzmanība, mums jābūt pietiekami skaidriem eh, kā Eiropas parlamentam, kas ir tās valstis, kas neļauj virzīties uz priekšu. Nevēlētos to saukt par eh, saukšanu vārdā un kaunināšanu, bet, nu, ir nepieciešama vairāk pūliņu, vairāk Eiropas pūliņu, kad ir šī Eiropas diskusija Nu, to visu ņemot vērā, jāparaugās, ko dara OECD un arī mēs, kā parlaments, esam ar savu mm, pozīciju, kas varētu pietuvināties CCTB jautājumam OECD, par to runās, mm, bet tur arī ir būtiski digitālā klātbūtne, ko ņem vērā Eiropas parlaments, tas arī ir ir jārisina, nu, ka mēs varam pieņemt savu vadošo pozīciju arī savu diskusijās. Paldies, Paul! Visi klātesošie ir izteikušies. Atkal došu vārdu referentiem Ludek. Paldies par šīm debatēm. Par SAO, kā mēs zinām, Vakar bija publicēts mm, šī informācija, bet vēlos tikai teikt, ka pilnībā piekrītam, ko nu pateicās. Protams, būs politiskās viedokļa atšķirības, bet jomās, kur varam vienoties, labāk rast kompromisu. Jā, būs atšķirības starp politiskajiem klaniem, bet eh, labāk rast eh, tādu tekstu, kas būtu pieņemams ar visiem simtiem groziem. Paldies, Ludek Jepe! Paldies! Tāpat kā Molija to teica, jā, ir taisnība, ka ir ļoti specifiski lietas, skaitļi, kurus varētu likt ziņojumā, kas ir kā balsts mūsu ziņojumam un iekļausim to arī kompromisos. Uh, par ESAO priekšlikumu. Šodien bez Eiropas diskusijas un spiediena no Eiropas Savienības mēs neesam redzējuši nevienu ESAO soli. Tātad es domāju, ka arī šeit šajā komitejā arī ja priekš ir jāatzīst loma, kāda mums ir, veidot globālu diskusiju, taisnīgākus uzņēmumu nodokļus. Protams, uz to jāraugās piesardzīgi, bet tas ir ļoti labi, ka viņi ir ESA raugās uz BEPS 2.0 un arī sinu dažas no problēmām, kāds ir pasaulē. Tad par Eiropas Savienības valstīm. Uh, Ir skaidrs, ka ir politiski atšķirīgi viedokļi, bet no manas puses uzskatu, nu, tas ir svarīgi. Nevar būt tāda Eiropas Savienība, kur ir veto vai tiesības kādai dalību valstī apdraudēt darbu pret eh, kaitējošiem pārobežu nodokļu režīmiem. Tas tad būtu skaidrs. Un tas ir nu, tāds pol politiskās eh, stājas eh, punkts. Un varbūt uz beigām būs arī kādi grozījumi, kur visas grupas varēs piekrist, un nu, būs tādas jautājumi, par kuriem varēs vienoties, par kuriem nē, un tad uh, varēsim to skatīt plenārsēdē, bet, nu, vienprātības princips aizstāvē es nodokļu oāzes, kas man vienmēr licies savādi, ka mēs ko tādu pieļaujam mūsu vienotajā tirgu. Mums par to bija gāras diskusijas, bet nu, komisija arī nāca klajā ar šo paziņojumu par uh, Eh, to, ka vajadzētu pāriet uz kvalificēto vairākumu, tas arī ir jāatspoguļo mūsu darbā, ja vēlamies efektīvāku, taisnīgāku un arī konkurēt spējā, kon konkurences ziņā arī konkurences eh, likumu pietiekami spēcīgāku. Paldies par jūsu ieguldījumu. Vēl atgriezīsimies pie šī jautājuma, kad būsim raduši risinājumu pie kompromisiem. Paldies, atgādinu, ka 27. februārī rīta pusē būs balsojums komitejā un visticamāk balsojums un debats eh, plenāra sēdē būs 2. mārta sesijā Strasbūrā. Lielas paldies visiem, kas palika līdz pat sanāksmes beigām. Mums bija ļoti produktīva sanāksme. Nākamā sanāksme noritēs 4 februārī taks trīs komitejā priekšsēdētājs laipni pateicis arī tūkiem. Sanāksmi slēdzu.